Excellences, ladies and gentlemen, dear colleagues. Kolēģi, ekscelences, dāmas un kungi, dārgie draugi. Fuentes kundze. Ich darf Sie recht herzlich. Sirsnīgi sveicu jūs uh, šodienas sanāksmē, jo tuvojas G20 samits Meksikā. Tāpēc esam šeit sanākuši. Globalizācijas spēki ir eh, dramatiski mainījuši pasaules ainavu. Un šīs izmaiņas pēdējos eh, gados ir pat pātrinājušās. Šo pārmaiņu rezultātā mēs tagad esam savstarpēji daudz ciešāk saistīti un esam kļuvuši arī viens no otra atkarīgi. Vismaz uh, aizvien vairāk cilvēku, vienalga, lai arī kur viņi dzīvotu, to aizvien vairāk apzinās. Jaunās tehnoloģijas pasauli ir padarījušas mazāku, un mēs uh, strādājam un uh, jūtamies, it kā mēs dzīvotu tādā kā globālā ciemā. Attālumi, laika joslas, valoda atšķirības jau vairs nespēlē gandrīz nekādu lomu viss notiek vienlaicīgi. Prieks un asaras eh, mums eh, tiek parādītas pa televīziju, mēs visu redzam. Izaicinājumi ir globāli, tāpēc arī atbildēm uz tiem ir jābūt globālām. Starptautiskās institūcijas kurām vajadzētu ķerties pie šīm problēmām un vienlaicīgi nodrošināt uh, starptautisko valdības atbildību, pēdējos gados uh, ir uzrādījušas uh, problēmas, uh, risinot uh, lielākās problēmas. Mūsu globālā svājība kļūst arī par mūsu nacionālajām un reģionālajām vājībām un problēmām, jo cilvēki Uh, šiem izaicinājumiem prasa pamatoti politiskus risinājumus šīm problēmām un krīzām. Savā runā Davosā Pasaules ekonomikas fórumā 2009. gadā ANO ģenerālsekretārs Blanski Mons uzsvēra, un šeit es citēšu, uh, uh, virkne jaunu krīžu prasa atjaunotu atbildības izjūtu Mūsu laiks prasa jaunu vadības definīciju un jaunu globālu uh, pārvaldības atbildību, citāta beigas, bet ne tikai globālu. Ir vienkārši jāuzņemas vadība, uh, jāizvēlas šī vadība, izprotot, ka tā ir atbildība, izprotot, ka tā ir globāla līdzatbildība, valdi, pārvaldība, izprotot, ka ir nepieciešami risinājumi, kas ir sagatavot kopā ar citiem un īstenot kopā ar citiem. Globāla pārvaldība vai globālā valdības atbildība ir tāds relatīvi jauns uh, jēdziens, bet tas skar pavisam jau pazīstams un vecus jautājumus. Sadarbības startautiskā līmenī, risinot kopīgas problēmas, izaicinājumus, um, kurus nevar uh, atrisināt. Uh, savādāk, kā tikai strādājot kopā. Globālas eh, pārvaldības atbildības koncepcija kas kādreiz bija eh, tikai attiecināta uz miera un drošības jautājumiem, pēdējos gados šī definīcija ir stipri paplašināta. Un šī te jautājuma joku paplašana, loku paplašanāsana, kurus mēs varam atrisināt tikai kopīgi, arī ir notikusi. Piemēram, eh, Mums jārod risinājumu uz eh, ekonomikas un finanšu krīzēm, uz klimatu pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, terorismu apkarošanu, kodeļ, eh, kodoli izplatība, migrācija, narkotikas un cilvēku tirzniecība, veselības riski un pandēmijas vai arī, piemēram, attīstības palīdzība. Tādas atbildes tiek gaidītas. Uh, kādi izaicinājumi un kādas e, problēmas e, tad nav pārobežu šobrīd. Un tomēr e, aizvien vairāk kļūst skaidrs, dāmas un kungi, ka tradicionālie startautiskās problēma risināšanas instrumenti ir nepiec, nepietiekami. Tie ir sasnieguši savus iespēju robežas, lai risinātu visas šīs problēmas. Uh, Arī starptautiskās tiesības ir uh, sasniegušas savus robežas. Vienbalsīgums, piemēram, ANO balsojumos vai arī uh, Eiropas Savienībā, tas viss uh, bloķē un uh, kavē, ļoti bieži pat aizkavē pilnībā uh, lēmumu pieņemšanu pareizajā brīdī, kas parasti ir pietiekami ātri jāpieņem. Ļoti svarīgs jautājums ir uh, pārstāvniecības sistēmas reformas tautiskajās organizācijās tagad 21. gadsimtā, jo īpaši jāņem vērā jaunatīstības valstu uh, ekonomikas uh, pieaugums, un tas ir jā, labāk jāatspoguļo. Pie šīm pārmaiņām piedēma arī uh, Eh, pārmaiņas eh, Pasaules tirdzniecības organizācijā un starptautiskajā valūtas fondā, un, protams, arī atkārtotie mēģinājumi ANO un jo īpaši ANO drošības padomē ieviest reformas. Un jāņem vērā arī G8 pārveidi par G20 un OECD e, eh, pastiprināta loma attiecībā pret G20. Šodienas konference e, runā par e, pieaugošo lomu, kāda ir G20 starptautisko organizāciju sistēmā. Kā mēs visi zinām, tad uh, G20 ir neformāls fórums, kas paredzēts atvērta un konstruktīva dialoga veicināšanai starp uh, attīstītajām un jaunatīstības valstīm attiecībā uz globāliem uh, svarīgiem jautājumiem. G20 spēlēja uh, galveno lomu globālajā finanšu un ekonomikas krīzē kopš tās sākuma 2008. gadā. Un šī krīze jau arī vēl nav beigusies. Kopš tā laika G20 valstis eh, ir veiksmīgi sadarbojušās, lai globālo finanšu sistēmu stiprinātu, to padarīt izturīgāku pret krīzēm. Un, piemēram, arī pārtiks drošību un cieņu pret protekcionismu eh, izvērst vēl plašāk. Bet man jums arī godīgi jāpasaka, ka Ne visas eh, būtiskās iniciatīvas, kuras virzīgā 20, ir jau pilnībā sasniegušas savus mērķus, vai ka tās vispār ir īstenotas. Šeit es runāju par bāzēls procesu, piemēram. Pagājušos gados nacionālās intereses atkal ir parādījušās spēcīgākas, sadarbības gars eh, galveno valstu starpā kas pirmajos eh, G20 samitos vēl bija jūtams, man vismaz šķiet, ka tas ir tagad eh, eh, padevies politiskam nelīdzsvaram. Un tā ir ļoti būtiska kļūda. G20 spēlē ļoti svarīgu lomu, tai būs svarīga loma nākotnē, veidojot starptautiskās attiecības. Kā jau to ļoti pareizi PTO direktors uh, un bijušais Eiropas Savienības komisārs Paskāls Lamī teica, G20 pretstatā daudziem uh, uzskatiem nav pasaules valdība. Tas ir uh, svarīgs posms, svarīga daļa uh, vienā ļoti sarežģītā sistēmā, kas uh, ir saistīta ar citām tās daļām. Tātad mēs varam teikt, ka G20 var uzskatīt par resursu katalizātoru, kuru uh, citas starptautiskās institūcijas un organizācijas var izmantot, kas tai tiek nodot rīcībā. Nevar noliegt, ka G20 ir uh, guvis būtiskus panākumus, bet uh, tomēr šis fórums vēl um, ir tāds, kuram trūkst leģitimitātes. Un jūs sapratīsiet, ka man kā Eiropas parlamenta vicepriekšsēdētājam un Eiropas parlamenta deputātam tieši šis jautājums šķiet īpaši svarīgs. Kurš izvēlas uh, dalībniekus un vai G20 uh, vadītāji individuāli vai kopīgi ir atbildīgi par saviem lēmumiem? kā tiek uh, sagatavota lēmumi, kā notiek pēcdarbs uh, nacionālajos un pārnacionālajos parlamentos. Domājot par jauniem modeļiem globālajai uh, pārvaldības atbildībai, Jozefs Dejs, ANO ģenerālās asamblējas Šveices prezidents, uzsver, ka 20 ir svarīgs instruments, lai ātri uh, un koncentrēti rīkotos uh, situācijās, starptautiskajās attiecībās, uh, kas rodas, bet viņš arī konstatēja, ka tas nozīmētu arī efektivitāti un leģitimitāti. Dāmas un kungi, darbie draugi, G20 uh, ir daudz neizmantota potenciāla. Un bez šaubām tas var kļūt par pamatakmeni jaunai globālai struktūrai. Un tas ir arī mūsu ziņā. Tas būs atkarīgs no mums, kurā virzienā un kā šī sadarbība attīstīsies. Bet eh, joprojām vēl trūkst eh, tādas demokrātiskas leģitimitātes un savstarpējas kontrols sistēmas. 2010. gadā G20 eh, parlamentu pārstāvji pēc Kanādas parlamentas iniciatīvas tikās pirmo reizi Ottavā, lai veidotu jaunu konsultējušu G20 fórumu. Šo sanāksmi, eh, šai sanāksmē sekoja vēl divas eh, sanāksmes 2011. gadā Seulā un Rijādā 2012. gadā kur es eh, biju, biju kā Eiropas parlamenta pārstāvis. Tā ir svarīga iniciatīva, bet, manuprāt, tas ir tikai pirmais solis uh, eh, patiesas uh, eh, demokrātiskas dimensijas uh, izveidē G20. Ir skaidrs, ka tagadējā veidā G20 pārstāvju fórumam nav uh, pietiekama spēka un uh, galvenokārt uh, ir runa par to darbu kārtību, kas ir starpvaldību G20 fórumam. Eiropas parlamentam attiecībā uz to ir uh, ambicioza, uh, ambicioza uzdevuma. Mēs vēlamies uh, parlamentarizēt globālos uh, Uh, lēmumu pieņemšanas mehānismus. Tas ir mūsu mērķis. Un mūsu mērķis ir uh, uzdot šīm parlamentāriešu sanāksmēm uzdevumu rūpēties par caurskatāmību un uh, sniegt tam visam parlamentāru leģitimitāti. Parlamentarizācija un demokrati, demokrātiska leģitimitāte sadara kopā. Tas, piemēram, praksē nozīmētu, ka uh, Uzņemošā valsts un tās vadītājs G20 arī piedalītos G20 pārstāvju fórumā un ka, ka parlamentu priekšsēdētājs arī piedalītos samitā. Man ir liels prieks, vēstnieces kundze, ka Meksikas prezidentūra gan Riādā, gan uh, kopš šī brīža uh, uh, arī tagad uh, izrāda lielu atvērtību šiem priekšlikumiem un šīm idejām, un paldies jums par to. Debates, kas mums šodien būs ar mūsu komitejām Eiropas parlamentā, uh, mēs šeit runāsim par globāliem jautājumiem, AFET, DEBE, EKON, uh, rūpniecības, sociālās lietas. Tās ir visas lietas, kas mūs interesē un satrauc. Viss šīs komitejas atbalsta šos centienus. Lēmumiem ir vajadzīga demokrātiska leģitimitāte. Protams, mēs cenšamies pārvarēt tagadējo ekonomikas krīzi, bet G20 nevar uh, iegūt demokrātisku leģitimitāti, ja tā neatver savu darbu demokrātiski vēlētiem tautas pārstāvjiem, tādējādi dodot pilsoņiem iespēju struktūrādā veidā piedalīties lēmumu pieņemšanā, jo tie ir lēmumi, kas pilnīgi noteikti ietekmēs gan viņu personīgo, gan profesionālo dzīvi. Pirms mēs panāksim reformu pieņemšanu, es uh, aicinu visus G20 dalībniekus pirms uh, braukšanas eh, uz samitu un arī pēc tam uh, diskutēt par šiem jautājumiem ar saviem parlamentāriešiem. Es gribētu jums personīgi sirsnīgi pateikties un nos, novēlu visiem dalībniekiem uh, veiksmīgu konferenci. Es zinu, ka šobrīd priekšvēlēšanu kampaņas laikā Meksikā uh, lietas nav vienkāršas. Uh, un nav vienkārši eh, valdības eh, augstākos pārstāvjus eh, nosūtīt uz šo konferenci, un jo īpaši tāpēc priecājamies arī, ka jums ir bijis laiks ierasties, un tagad dod jums vārdu. Paldies! <coughs> Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Paldies, vicepriekšsēdētāj kungs. Vēlos pateikties sešu vienoto komiteju priekšsēdētājiem, kuru, kuriem mēs varam pateikties par šodienas sanāksmi, un tos gadus, kurus es pārstāvu Meksiko pie Eiropas institūcijām, tā ir pirmā reize, kad man ir tā privilēģija uzrunāt grupu, kuru veido sešas dažādas parlamentārās komitejas. Parasti tās ir divas, augstākais trīs. Uh, Un uh, tāpēc divkārt vēlos pateikties par iespēju uzrunāt uh, jūs šodien. Gribu izmantot iespēju, lai dalītos ar jums par atsevišķām Meksikas darbību programmām, kas jau ir īstenojušās šī gada gaitā. Un arī runāšu īsi par tām prioritātēm, kas vada darba kārtību G20 2012. gadā. Kā pašreizējā G20 prezidējušā valsts, Meksika uztur e, e, un vada sarunas ņemot vērā nest, esošo ekonomisko konjunktūru un pašreizējās darbības ir paredzētas, lai varētu panākt līdzsvaru starp būtiskiem jautājumiem, kas pieprasa politisku grupas impulsu, kā arī e, vidēja un ilgāka termiņa jautājumi, kas arī ir paredzēts, lai varētu nodrošināt nepārtrauktību un uzraudzību e, Eh, tiem jautājumiem, kas ir būtiski gan attīstītajām, gan eh, jaunietekmes, gan eh, jaunatīstības valstīm. Tad, kad Meksika uzņēmās prezidentūru, bija ļoti, bija pilnīgi skaidrs, ka ir būtiski jārisina ne tikai steidzamie jautājumi, kas pieprasa politiski impulsu no grupas, bet arī problēmas un izaicinājumi, kas ir skatāmi vidējā un ilgā termiņā. Tāpat arī tika meklēta iespēja nodrošināt nepārtrauktību un uzraudzību tiem e, pasākumiem, par kuriem ap, <clears throat> saistības tika panākts iepriekšējos samitos, kā arī e, tas fakts, ka jālīdzsvaro gan attīstīto, gan jaunatīstības valstu interese. Meksikas prioritātes ir ekonomiskā stabilitāte un struktūru reformu piemērošana izaugsmēji un nodarbinātībai. Kā jūs visi zināt, ekonomiskā eh, ne, eh, nestabilitāte pašreizējā pasaulē pieprasa veikt pasākums, lai varētu stiprināt izo, ekonomisko izaugsmi un eh, piedāvāt kvalitatīvas darba vietas, kas ir priekšnosacījums, lai varētu atjaunot izaugsmi, ir atgūt privātā sektora uzticību Eh, tam ir būtiska ekonomiskā stabilitāte, eh, kas ir jāpanāk veicot struktūrālas reformas, lai varētu nodrošināt lielāku izaugsmi un nodarbinātību un ilglaicīgā ziņā. Eh, otrā prioritāte - stiprināt finanšu sistēmas un veicināt finanšu integrāciju, lai varētu veicināt ekonomisko izaugsmi. Finanšu tirgu nestabilitāte attīstītajās ekonomikās parāda to, ka ir jāīsteno ja regulējoša reforma pēc būtības un ir jāizvērtē jauni standarti e, jaunietekmes tirgiem. Tāpat arī ir jāstiprina finanšu integrācija, izglītība un patērētāju aizsardzība kā pasākums, lai varētu veicināt attīstību un mazināt nabadzību. Trešā prioritāte - optimizēt startotiskās e, finanšu infrastruktūras e, savstarpēji saistītā globālā ekonomikā. Ir būtiski turpināt stiprināt startotiskās finanšu institūcijas un it īpaši SVF ar mērķi, lai varētu nodrošināt resursus un dot impulsu e, spēcīgākai izaugsmei un e, līdzsvarotākai. Šajā sakarā gribu norādīt, ka abas e, centrālo banku e, vadītāju sanāksmes tika panākt vienošanās palielināt fonda resursus par 430 e, miljardiem dolāru, kā arī strādāt pie mehānismu, lai varētu optimizēt darbības formu. Ceturtā prioritāte - stiprināt pārtiks drošību un mazināt izēvielu cenu nestabilitātes eh, negatīvo ietekmi. Šis punkts ir ļoti svarīgs, jo neproporcionālās lauksaimniecīgas produktu preču cenas ietekmē vistrūcīgākos eh, iedzīvotāju slāņus. Šie iedzīvotāju slāņi savu ienākumu pusi eh, velta pārtikai. Šajā sakarā Meksikas prezidents ir apliecinājis savu pārliecību par to, ka pārtiks cenu preču pieaugums ir paaugstinājis nabadzību pasa visā pasaulē. Pēc attīstības darba grupas sanāksmes tika um, piedāvāts iniciatīvas, lai varētu uh, runāt par privātā sektora atbalstu visvieglāk ievainojumām valstīm. Tāpat arī ir runāts pa, un domāts par valsts politiku instrumentāciju, lai varētu sniegt atbalstu maziem lauksaimniekiem attīstības valstīs. Piektā prioritāte - cīņa pret klimatu pārmaiņām un noturīgas attīstības veicināšana. Šī prioritāte ir ar vislielākajām Eh, domstarpībām starp eh, prezidējošo valsti Meksiku un citām dalību valstīm. Meksika uzskata, ka ir jāizsver ietekmi uz apkārtējo vidi un eh, to, kā apkārtējo vidi ietekmi ekonomikas attīstība īsā un vidējā, kā arī ilgā termiņā. Un tāpēc e, šis jautājums ir izvirzīts debašu centrā līdz ar e, tradicionālajiem tematiem. Meksika aicina iestrādāt inovācijas jautājumus un citus jautājumus eh, eh, caurvijošā eh, darba kārtībā, kas attiecas uz visām G20 darba jomām, tajā laikā, kad tiek veidotas jaunas iespējas uzņēmumiem un tirgiem. Šī iniciatīva ir balstīta uz astoņiem piloriem - struktūra reformas, E, subsīdiju atcelšana fosilām degvielām, energoefektivitāte, e, noturīga infrastruktūra, pārtikas drošība, koordinācija attīstībai, nodarbinātība un finansējums E, izaugsmēji. Tāpat arī e, tiek domāts par sinerģiju veidošanu un jāizvairās no tā, lai G20 e, veiktie pasākumi dubultotos ar citos starptautiskos formos veiktajiem, kā piemēram Rio plus 20 un citiem, kas notiks nekavējoties pēc G20 sanāksmes. Un kad ir jāņem vērā arī valstu attīstības līmenis. Šeit grib paskaidrot, ka Meksikas prezidentūrai bija ļoti grūti pārliecināt citus pārējos 9, G, 19, G20 pārstāvis, ka zaļā darba kārtība ir jāiekļauj G20 darba kārtības ietvaros. Ne tikai eh, tāpēc eh, vien, ka un pat ja ir specializēti fórumi šajā sakarā, bet izaugsme ir jāskata kā zaļā izaugsme, skaidri respektējot apkārtējo vīdi. Tieši tāpat Meksika ir pārliecināta par to, ka kā 20 ir jārīkojas, lai nodrošinātu labumu ņemšanu e, aktuālai ekonomikai un veicinātu visu valstu attīstību. Un tikai ar koordinātu darbību palīdzību ir iespējams sasniegt tos mērķus un izaicinājumus, ko G20 ir apņēmusies risināt. Šī iemesla pēc Meksika ir izņēm, izlēmusi uzaicināt atsevišķas valstis, kuras, par kurām mēs apzināmies, ka tās ir reģionāla vadības loma, tādas kā Ķīle, Kolumbija, Kambodža, Etiopija un Benīna, pievienoties G20 diskusijām. Un, lai varētu īstenot šīs prioritātes, Meksikas valdība sagatavoja darba, visaptvarošu darba kārtību, uh, Eh, kura sakarā ir notikušas trīs eh, sanāksmes un eh, ministru līmenī divas banku un centrālo banku un arī vairākas valdību ministru līmeņa sanāksmes, gan turisma, gan darba, gan ekonomikas ministru un arī lauksaimniecības ministru sanāksme. Uh, Tāpat arī turpinās plaša dialogs, kurā notiek tikšanās ar tām valstīm, kas ne sastāv apvienotajās nācijās vai citās starptautiskās institūcijās, kā arī tiek organizēti tā saucamie think tanks, jeb tagad, kas tiek dēvēti par Think 20, Business 20 un tikšanās ar katras valsts jauniešu pārstāvjiem E, tā saucamās jaunatnes 20 ietvaros, kā arī tikšanās ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tāpat arī Meksika ir izveidojusi vairākas darba grupas tādās jomās kā attīstība, tīrās e, un efektīvās enerģijas nodarbinātība, cīņa pret korupciju. Un ir notikuši šajā sakarā vairākas sanāksmes. Secin, secinājumu slēdzienu šajā sanāksmēs tiks atspoguļot atspoguļoti 18. un 19. jūnija sanāksmēs. Un šajā sakarā grib pasvītrot, ka trešā darba grupas sanāksmē, kas notika maija sākumā, tika lemts par G20 lomu starptautiskās attīstības līmenī un tika definētas darbības un ieteikumi, kas būtu jāņem vērā jūnija samita dalībniekiem attiecībā uz zaļo izaugsmi, uh, ieskaitot pārtikas drošību un citus e, būtiskus jautājumus. Tāpat arī citas jomas, ko skar šī grupa, ir mērķis e, radīt ievērojamu ietekmi, lai varētu mazināt nabadzību un veicināt e, noturīgu izaugsmi E, valstīs ar zemāku attīstības līmeni. Tāpat arī grupa noturēja divus būtiskus dialogus ar privātā sektora pārstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas koncentrējas uz savstarpējiem inter, interese, interesējušiem jautājumiem attīstības ziņā. E, šīs ir prioritātes, ko Meksika vēlas iestrādāt G20 dažādos fórumos un cerams, ka tās izpaudīsies rezultatīvi un sniegs labumu ne tikai G20 Eh, dalībniekiem, bet visai starptautiskajai sabiedrībai kopumā. Kā G20 prezidējuša valsts Meksikā ir veltījusi un turpinās veltīt visu savu enerģiju, lai varētu eh, veidot politikas, kas ir paredzētas eh, ek, pašreizējo ekonomisko un finanšu situāciju, tajā pašā laikā piedāvājot darbības, lai varētu novērst uh, pretējus scenērijus nākotnē. Nedrīkstam aizmirst, ka pašreizējā Eiropas Savienības krīze ir temats, kas skar mūs visus un ne tikai eiropiešus, tāpēc, ka mēs dzīvojam globalizētā pasaulē. Tāpat eh, prezidents Kalderons nesen norādīja, ka ja laiva grimst, grimstam mēs visi, un tāpēc ir nepieciešama sadarbība eh, un starptautiskā solidaritāte šajos ļoti sarežģītajos brīžos. Vicepriekšsēdētāja kungs, eh, man ir eh, pilnīgi skaidrs jūsu lūgums tam, lai G20 rezultāti tiktu ziņoti Eiropas parlamenta un ar lielu prieku. Es apņemos tikties ar jums pēc šīs sanāksmes, kad laikā, kad kas būs piemērots jums, lai jūs būtu lietas kursā par to, kā notika diskusijas G20 ietvaros, un arī skatīt to veidu, kā pasaules parlamenti un konkrēti šajā gadījumā Eiropas parlaments var sniegt savu devumu lai G20 kļūtu par e, e, pasākumu, kas e, vainagojas ar aizvien lielākiem panākumiem. Paldies! Liels paldies par jūsu runu! Liels paldies par e, laiku, ko jūs veltījāt mums un jūs teikto. Un tagad mēs e, sāksim ar pirmo paneli. Un man ir liels prieks, ka ārlietu komitejas vicepriekšsēdētājs Pasko kungs ir ar mums, un viņš vadīs pirmo paneli. Es e, jūs sirsnīgi sveicu mūsu sanāksmē, un liels paldies par jūsu palīdzību šajā brīdī, jo Broka kungs nevarēja ierasties, un jūs bijāt gatavs stāties viņa vietā. Paldies, un jūs, jums lūdzu vārds. Alright, thank you very much. Let's not... Paldies. Nešķērdēsim lieku laiku, jo mēs jau esam nedaudz iekavējušies. No savas puses gribēju uzsākt pirmo diskusiju paneli, kas saucās pret kādiem uh, izaicinājumiem ir jāstājas mūsu valdībām 21. gadsimtā. Pie mums ir ieradušies izcili viesi. Mrs. Eh, Gabriela Ramos. Gabriela Ramosas kundze. Daniels Gross. Gaja Dēre un Daniels Gross, eh, gribēju viņus eh, sirsnīgi sveikt mūsu vidū, un tad vēl ir Gunārs Hukmarks un Nīrčs Deva, kas pārstāvēs Eiropas parlamentu. Gribētu dot uh, vārdu Ramasas kundzei uz desmit minūtēm. Presentation. Lai viņi varētu mūs iepazīstināt ar savu prezentāciju, lūdzu. Okay. Thank you very much. Thank you. Paldies. Paškas kungs, gribēju teikt, ka man arī ir liels prieks uh, šodien uzstāties Eiropas parlamentā. Un man ir Liels prieks arī redzēt Fontes Berens kundzi, eh, Meksikas vēstnieci. Un, protams, eh, pastāstīšu par to, ko mēs īsti domājam par K20 tā, eh, tā lomu un arī startautiskajiem izaucinājumiem. Kādēļ mēs šeit runājam par SAO? G20 teica, ka starptautiskām organizācijām ir jāsniedz viņiem palīdzība, arī tāda um, akadēmiska palīdzība, veicot dažādus pētījumus, lai būtu iesaistīti eksperti no dažādām jomām, no lauksaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, un ESO pārstāvji ir uzaicināti arī piedalīties samitā Pitsburgā, un Meksikas prezidentūra ar mums ir sadarbojusies ļoti labi, tas patiešām bija gandarījums strādāt ar šiem cilvēkiem, un mums, protams, ir jārunā arī par. Uh, pasaules tautsājumniecību kā tādu. Kādēļ mums ir nepieciešama tāda paplašināta uh, visas pa, uh, pasaules uh, sadarbība starp lielajām valstīm. Protams, ja mēs runājam par pašreizējiem izaicinājumiem, tad no tā mēs nevaram atteikties. Mēs runājam joprojām par banku glābšanu,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 Un eh, šis jau ir piektais krīzes gads, un īstenībā šos jautājumus jau vajadzēja atrisināt šajā laikā. Tad, kad mēs sadarbojāmies ar Francijas prezidentūru, mēs domājām, ka vairs nevajadzēs eh, risināt tādus akūtākos jautājumus, eh, ka tie jau patiešām vairs nebūs aktuāli mūsu darba kārtībā, bet, diemžēl, situācija joprojām ir ļoti bēdīga, un īstenībā tāpat katru dienu kļūst aizvien bēdīgāka. Es biju piedalījies vairākās komitejas sanāksmēs, un mēs sagatavojām 21. maijā prezentējām vispārīgo pārskatu. Mēs gan varam prognozēt, ka ASV un Japānai klājas jau nedaudz labāk ekonomiskā ziņā, bet, diemžēl, Eiropas Savienība jau projām klibo kaut kur nopakaļus, tādēļ patiešām kaut kas ir jāsāk darīt. Un ir jau esošie mērķi mehānismi jāpapildina ar jauniem mehānismiem, lai krīze varētu izskaust jau pašā tās saknē. Un, protams, Eiropai ir jādara viss, kas ir tās spēkos, lai atrisinātu bēdīgo situāciju bankās. Un es gribēju teikt, ka Eiropas Savienībā ir pietiekami liels finansējums, lai šo putru izstrēptu. Runājot par paplašināto uh, pārvaldību, uh, Mēs gribam atgriezties pie tādas kolektīvas rīcības, un G20 līdz šim tikās lielāko valstu ekonomikas, un pateicoties šo valstu sadarbībai, mēs varējām izvairīties no uh, milzīgām nopietnām problēmām. Bet ņemot vērā ielgušo finanšu krīzi, uh, daudzas valstis ir pievērsušās vairāk iekšā pašmāju problēmām, un tādēļ tāds globāls problēmas risināt vairs nav pietiekam daudz laika. Tādēļ ir jāizstrādā ilgtermiņa vīzija, ir jāsaprot, eh, kuras ir arī mūsu stiprās vietas, eh, ir eh, jāparūpējas par izaugsmas veicināšanu un jaunu darba vietu radīšanu nevar visu laiku tikai vaimanāt par krīzi kā tādu. Uh, Mums arī ir jāatrod uh, jaunas izaugsmas jomas. Mūsu ministrijā mēs uh, runājam par to, kā varētu uzlabot uh, cilvēku prasmes, lai viņi būtu konkurētspējīgāki darba tirgu. Mēs izstrādājam vairākas stratēģijas, domājām, ka uh, arī vairāk sieviešu ir jāiesaist dažādās uzņēmē darbības jomās, arī politisko lēmumu pieņemšanā. Mēs runājām par to, kādas zināšanas ir nepieciešams par tīrdzniecību, bet eh, galu galā pirmām kārtām mums ir eh, beidzot jāizkļūst no krīzes. Uh, Protams, eh, nav iespējams to uzdarīt bez efektīvas pārvaldības, eh, un tas arī ir viens no G20 mērķiem. Īsnībā G20 mēs nekad neuzskatījām par fórumu, kas nodarbojas ar globālo ekonomisko pārvaldību, un īsnībā es saviem kolēģiem teicu, mēs pārstāvam paši sevi, mēs nedomājam pārstāvēt kādu citu, kas nav piederīgs mūsu grupai, un domāju, ka lielākais pakalpojums, ko G20 var izdarīt par labu vispasaules tautas saimniecībā, valdībai ir pieņemt pareizos lēmumus, lai uh, uzkurbulētu izaugsmi un G20 valsts īstenībā tajās tiek saražot 80% no vispasaules IKP, tad domāju, ka kopīgi varam paveikt patiešām daudz. Ja runājam par ekonomiku, uh, globālā pārvaldība patiešām mums ir devusi daudz, un uh, pateicoties uh, labākai labākam līdzsvaram, ir iespējams arī eh, panākt labāku attīstību, un G20 ir tāds fórums, ko ir eh, vienkāršāk pārvaldīt. Protams, ka startautiskās organizācijas šeit nav galvenās līderes, bet prezidentūra eh, bieži vien tur vadības grožas savās rokās, bet mēs arī sekojam lēmumu pieņemšanai un ir labi, ka ir tāda domu biedru grupa, kas var sadarboties. Protams, ir jautājumi, kas eh, bieži vien rada ķīviņus un ir jāpieņem smagi politiski lēmumi, bet eh, šī diskusija un tikšanās iespēja arī nevajadzētu to novērtēt pārāk zemu. Mēs eh, runājam par tādu struktūru, kas neaizveido nevienu citu struktūru. Un, kā jau teica vēstniece, mēs, piemēram, eh, nemēģinam aizvietot eh, klimata pārmaiņu pamelu vai kādu ASV darbojošos struktūru. Ja tiek runāts par tirzniecību G20 līmenī, tiek eh, vienkārši sekots dažādiem procesiem, kas eh, notiek Pasaules tirdzniecības organizācijā un kur citur mēs neko neaizvietojam, mēs tikai mēģinām ar savu padomu, ar diskusijām papildināt jau citās struktūrās notiekošo darbu. Un, ja PTO tiek runāts par zaļu izaugsmi, tad mēs arī sekojam šiem notikumiem un uh, Ja dalība valstis runā par klimatu pārmaiņu ietekmi, klimatu pārmaiņu sekmām, tad mm, mēs eh, varam apspriesties, cik lielā mērā tiek izmantot tās augtie zaļie nodokļi, cik daudz investīciju tiek piesaustīts eh, atjaunīgo energo avotu veicināšanai, kādi enerģijas avoti tiek eh, subsidēti. Un tie ir jautājumi, kam mēs noteikti varam pieskarties, bet mēs nemēģinam iejaukties citu organizāciju vai struktūru darbā. Mēs vēlamies būt arī tāds, tāda neformāla struktūra, eh, kas eh, sadarbojas ar citām organizācijām, un domāju, tieši mūsu neformālais raksturs eh, mums nāk par labu, jo mēs varam uh, būt neatkarīgāki savu lēmumu pieņemšanā. Kā jau Karasa kungs pašā sākumā teica, Mēs e, bieži vien esam pieņemuši ļoti labus lēmumus e, un uh, Uh, ja mēs veiktu inventarizāciju par savu veikumu, varam teikt, ka patiešām esam darījuši daudz, esam izvairījušies no smagām kļūdām, esam mēģinājuši parūpēties, lai pasaules ekonomika būtu ilgspējīgāka. Un gribēju teikt, ka runājot Eiropas parlamentā, mēs nedrīkstam aizmirst nevienu svarīgu jautājumu. Un tie lēmumi, kas tiks pieņemti Eiropas Savienībā, tiks pieņemti Eiropas komisijā, Eiropas parlamentā, un tie, protams, ietekmēs uh, situāciju daudz plašākā teritorijā, nevien Eiropā. Un ja mēs runājam par uh, jaunatīstības ekonomikām, uh, tad eh, citreiz varbūt tām lielās struktūrās nav nu, atvēlēta pārāk eh, pārliecinoša vieta, bet mēs varam pievērsties arī šai problemātikai, varam eh, piedāvāt dažādus risinājumus, lai G20 darbotos pēc iespējas labāk, lai tas izsmeltu visu savu procedūru, potenciālu, protams, Katram e, ir zināmas manevrēšanas iespējas, lai arī atveseļotu ekonomiku, e, un jāņem vērā, ka valstīs ekonomiskā situācija ir ārkārtīgi atšķirīga, arī um, politiskās nostādnes, lai to atrisinātu, nevienmēr ir e, identisks. Un, protams, ja jūs atrodaties noriet priekšrokadā, ir e, grūti varbūt pieņemt tāds ļoti racionāls lēmums. E, ārkārtīgi daudz ir e, jādara, bet es gribēju teikt, ka pasauli noteikti ir ieguvēja pateicoties G20, nevis zaudētāji. Paldies, paldies Ramos skundzei. Turpin Pasku kungs, ja mēs runājam par uh, jaunu spēku samēru, tad, protams, tiek radīta arī attiecīga institucionālā arhitektūra, un tā tika radīta pēc otrā pasaules kara beigām, un Protams, kopš tā laika daudz kas ir mainījies. Kur tad slēpjas G20 pievilcība? G20 necenšas konkurēt ar citām institūcijām un iejaukties to arhitektūrā, institucionālā arhitektūrā, bet mēģina piedāvāt tādu papildus vērtību un izmanto arī sev piešķirtās silnvaras. Un nu, tagad Daniels Groskungs lūdzu. Thank you very much. Liels paldies! Kā neatkarīgs novērotājs, es varbūt būšu nedaudz mazāk diplomātisks, izteikšos varbūt tiešāk. No manas skatu punkta G20 noteikti ir vērtīgs fórums, bet man jāsaka, ka man diezgan sarežģīti ir iedomāties, kā tas varētu pārvaldīt pasaules ekonomiku ārpus kādas šādas akūtas krīzes, kur uh, bija eh, tiešām noderīgi uh, valstu un valdību vadītāju vidū apspriest šīs lietas. Bet tad, kad šī ārkārtas situācija beidzās, katrs darīja to, ko gribēja, tik un tā, kas bija viņu interesēs no vietējā skatu punkta. Bet, kā jūs teicāt, G20 burvība ir tā, ka tas netraucē tām institūcijām starptautiskā mērogā, kas jau pastāv un kas labi darbojas un starptautiskais valūtas fonds arī ir institūcija, kas tiešām kaut ko dara ikdienā un kaut ko panāk. Un šajā kontekstā mani lūdza šeit um, prezentēt pētījumu, kur nesen veicām Eiropas parlamentam par uh, eirozonu par tās starptautisko pārstāvniecību. Mēs eh, Eirozonu, protams, apspriežam dažādos fórumos, bet šeit pavisam īsi gribētu koncentrēties tikai uz starptautisko valūtas fondu, jo tā ir viena institūcija, ar kur starpniecību tiešām kaut ko varētu uh, mainīt. Un citi kolēģi, piemēram, Lorenzo, izteiksies par citiem jautājumiem vairāk. Mēs būtībā uh, jau sakojam ie, ietiem ceļiem. Uh, SVF eh, princips, eh, kā jūs zināt, eh, ir tāds, ka tur ir dalība valstis un SVF strādā ar fiskālo politiku. SVF tā tad nozīmē, ka tur ir runa par fiskāliem jautājumiem. Un arguments līdz pat šim brīdim parasti bija tāds, ka eirozona zona kā tādu nevar pārstāvāt SVF, jo tā nestrādā pie fiskāliem jautājumiem. Ir Eiropas centrālā banka, monetārā iestāde, un e, tā vienmēr ir bijusi kā novērotāja SVF, bet uh, SVF strādā fiskālā veidā un Eirozonai nav fiskālās kompetences, bet uh, labā ziņas vai sliktā ziņas ir tādas, ka tas mainās. Tas vēl nav mainījies, bet situācija mainās, tāpēc, ka ir radīts IMS, IFSF progresē un uh, Mēs šeit vairāk un vairāk runājam par fiskālu savienību un citus li citiem līdzīgiem soļiem. Es negribu uh, Uh, prognozēt, kā tas viss beigsies, uh, būs tikšanās, kur par to tiks domāts, bet ir skaidrs, ka eirozona uh, pamazām kļūs par uh, fiskālu uh, zonu. Un EFC ir uh, prekursors. Vienkārši sakot, fiskālās intereses, kādas ir Eiropas Savienības, tātad Eirozonas dalībvalstīm, valstīm, SVF varētu risināt ar FSN. E Legal uh, identity or, or internet. Tātad tā būs uh, starptautiskā, starptautiskā tiesību subjekts, nebūs jāmaina uh, līgumi vai SVF statūti, vienkārši būs vajadzīga formāla vienošanās Eirozonas valstu starpā, ka no kaut kāda konkrēta brīža viņu intereses um, pārstāvēs SVF Eiropas stabilitātes mehānismus, un tas būs uh, pārvaldošais direktors ESM, kas viņus tur pārstāvēs. Un politiskās norādes tad tiks uh, dotas uh, Eirozonas finanšu ministru padomē kas ir arī Eiropas stabilitātes mehānismu valdē, jeb ESM valdē. Tātad jau šodien jūs varat redzēt tādas uh, vadlīnijas, kā Eiropas zonu varētu pārstāvēt uh, e, Starptautiskajā valūtas fondā. Tātad Eirozonas pārstāvi nominētu finanšu ministri un vietnieku nosūtītu Eiropas centrālā banka. Tāda ir prakse daudzās valstīs, ka tās tiek pārstāvētas gan fiskālo, gan monetāro iestāžu līmenī. Daudzās valstīs, kā līdzīgi, piemēram, Vācijā, ir šāda līdzīga sistēma. Tāds ir mans viedoklis. Uh, kā tas varētu gal galā izskatīties, kāds būs ceļš līdz šim punktam, līdz šim brīdim, bez pārāk lielām izmaiņām. Šeit mūsu ziņojumā mēs sakām, ka patiesībā daudz ko varētu darīt formāli nemainot līgumus uh, vai citas lietas. Ir vienkārši jāaktivizē komiteja šeit Brīselē, kas būtu Eirozonas darba grupas apakškomiteja, kas būtu tad eh, sastāvētu no dalībvalstu ierēdņiem, kam ir attiecīgas kompetences eh, dalībvalstīs, ka viņi varētu pārstāvēt savu valstu finanšu ministrus, un viņi varētu sekot ļoti cieši SVF darba kārtībai, proti tikties eh, reizi mēnesī, tad viņi uh, tiktos vairākas reizes nedēļā, lai sekotu SVF darba kārtībai un formulētu kopīgās pozīcijas. Mēs zinām, ka praksē ir ļoti grūti panākt kopīgas pozīcijas, jo īpaši tas ir jāpanāk ļoti īsā laikā par ļoti dažādiem atšķirīgiem jautājumiem. Tātad mūsu priekšlikums būtu pieņemt ļoti vienkāršas procedurālas izmaiņas, vienkārši pasakot, ka šai grupai, šai apakškomitejai būtu sekretariāts, ka būtu jāpie, jānorīko pietiekami daudz darbinieku, lai varētu sakot SVF uh, darba kārtībā, un šis sekretariāts varētu izteikt priekšlikumus, un ja šie priekšlikumi nav tādi, ko vairākums komitejas atbalsta, tad varbūt varētu vienkārši vienoties, ka neviens par šiem jautājumiem no Eirozonas valstīm neizteiksies par to uh, SVF, un tas jau varbūt dotu zinām stimulu panākt kaut kādu vienošanos pirms uh, SVF sanāksmēm. Un tad Eirozonas balsi varētu sadzirdēt varbūt. Un tad varētu iet soli tālāk, atkal bez formālām izmaiņām varētu vienkārši vienoties, ka priekšlikumi, ko izsaka šīs komitejas sekretariāts, tikt uzskatīti par pieņemtiem, e, ja kvalificētais vairākums nenobalsot pret to. Mums ir līdzīga uh, sistēma citās uh, situācijās. Uh, Tas atkal ļautu Eirozonai rast kopīgu viedokli, kopīgu balsi, uh, bez nepieciešamības veikt kaut kādas lielas juridiskas izmaiņas. Un, protams, ka šīs apakškomitejas darbs būtu, protams, jāsastājas ar Eiropas parlamenta darbu, bet es uh, pieņemu, ka šeit parlamentā ir pietiekami daudz kompetences, kompetences cilvēku, lai strādātu šādā veidā. Tad, tad apkopojot, es uzskatu, ka šobrīd eh, Eirozona ir ļoti vāji pārstāvēta eh, globālos eh, fórumos, G20 līmenī un citā līmenī, piemēram, SVF, kas tiešām pārvalda pasaules ekonomiku, bet ka varētu panākt būtisku progresu jau tagadējā ietvarā un tiklīdz Eirozona va, būs sev izveidojusi tādu stabilu fiskālu ietvaru, tad vajadzētu paraudzīties, lai būtu tāda institūcija, kas arī formāli varētu pārstāvēt e, Eirozonu SVF. Tur būs nepieciešamas juridiskas izmaiņas, bet ne izmaiņas līgumos. Protams, būs jāvienojas Eirozonas valstu starpā, un tāpēc mēs domājam, ka ir pienācis laiks konkrētāk domāt par to, kā šajā kontekstā varētu virzieties uz priekšu. Paldies, Grosa kungs! Jā, tie ir noteikti jautājumi, par kuriem vajadzētu padomāt. Tagad eh, gribētu dot vārdu uh, Danielam Garnē. Paldies! Eh, par uzaicinājumu, ka uzaicināt ESF, lai gan mums nebūtu jāizsakās par kā 20 jautājumiem, bet es domāju, ka šīs ir ļoti interesants politiskās debats. Un, manuprāt, G20 e, darba kārtībā ir ļoti interesants un izaicinājumiem pilns temats nākotnē veicināt daudzpusīgus risinājumus problēmām iespējams ir E, pamat e, princips Eiropas integrācijai. Un e, tagad tas ir iestrādāts Lisabonas līgumā, un mēs varētu dalīties ar mūsu pieredzi, ar partneriem, tā skaitā arī ar G20. Globālā pārvaldība ir fragmentēta, plurālistiska un neviendabīga. Un, uh, Mums ir jāstiprina kopīgās vērtības visos līmeņos. Tas ir mērķis, lai varētu nodrošināt eh, mieru, drošību, labklājību pasaulē un Uh, lai mēs varētu šos globālos, um, globalizācijas um, piedāvātos uh, risinājumus izmantot savās interesēs maksimāli izdevīgi. Tāpat arī pārtikas drošums un cīņa pret nabadzību ir ļoti nozīmīgi punkti mūsu darba kārtībā un ir šeit nepieciešama globāla atbilde, kuras uh, uh, mums ārējās darbības dienestā mēs varētu sniegt atsevišķus elementus. Vēstniece Sambra Fuentes jau plaši izklāstīja e, jautājumu saistībā ar gaidāmo samitu Meksikā, bet ir jāņem vērā tie jautājumi, kas ir būtiski, tīpaši Marta Eiropadomis e, secinājumi, kā arī e, ba, Eiropas komisijas un Eiropa padomes eh, priekšsēdētāji kopīgi parakstītie paziņojumi šajā eh, sakarā. Bet es gribētu koncentrēties uz globālo pārvaldību un G20 un neformālā ārlietu ministru sanāksmē, kas eh, sanāca Loskobos šī gada sākumā, bija interesants elements šajā sakarā. Katrīna Aštone piedalījās šajā sanāksmē Un šeit jānorāda, ka G20 iet pa pareizo ceļu risinot eh, visas jautājumus, un tā kā e, mēs gaidām nākamo sanāksmi, tad šis jautājums ir būtisks. Loskobos eh, tika plaši runāts par e, zaļo izaugsmi, par e, cil, Eh, pār humanitāro attīstību un vairāk jautājumi tika mazāk skatīti. Katrīna Aštoni runāja par efektīvu pašreizajā situā eh, situācijas risināšanas veidiem. Eh, Kā arī par citiem būtiskiem starptautiskiem jautājumiem saistībā ar eh, Sīriju, ar Arābu pavasari, un Los Kobos netika panākti formāli secinājumi sanāksmē, taču sekojošie jautājumi tika iekļauti preses paziņojumā, un, manuprāt, ir būtiski tos norādīt. Jautājumi tādi kā pārtiks drošums, enerģija un noturīga attīstība, ieskaitot zaļo izaugsmi, ir jautājumi, kas jāskata, lai varētu eh, panākt visaptvarošu risinājumu. Otrais elements ir tas, ka starp ekonomiskiem, politiskiem, padrošības jautājumiem eh, ir nepieciešams pieņemt tādu pieju, kas būtu visaptveru, kas varētu palīdzēt visaptverošos jautājumus ir izcināts. Tālāk eh, ir jārunā par pragmatisku šo uzdevumu risināšanu, tajā pašā laikā paturot eh, prātā to, cik būtiski ir neizlaist no redzes lokas steidzam jautājumu risināšanu. There is also the importance of rigorous. Tāpat arī ļoti svarīgi ir uzraudzīt eh, to, kā tiek risināts apņemšanās, ko ir uzņēmušies valstu valdību vadītāji, un, un ņemot vērā to, ka vēl aizvien ir jādomā par eh, labāku šo uzdevumu sasniegšanu. Un arī jādomā par reaģēšanu diplomātiskā līmenī. Manuprāt, jau Meksikas vēstniece skaidri norādīja, ka ir nepieciešamība risināt īsa un ilga termiņa perspektīvu. Uh, un ne tikai tādas darbības, kas ir orientētas uz krīzes pārvarēšanu. Kopumā Katrīna Aštona uzskata, ka e, šī sanāksme vainagojās panākumiem, un um, Meksika ir apņēmusies e, inovatīvi risināt priekšā stāvošos jautājumus savā kā jau tas tika norādīts samitā, kurš notika Loskobos. Vairāki pārstāvji E, piedāvāja atkārtot šādu veidu sanāksmi. Es nedomāju, ka šobrīd lēmums vēl ir pieņemts, un es nezinu, ko e, Krievija dalīs, darīs nākamajā gadā. Bet e, ko tad darīt tagad? No ārlietu ministru neformālās sanāksmes secinājumiem šķiet, ka Eiropas Savienības viedoklis pilnībā saskan ar secinājumos ierakstīto. Un mums ir jādomā par to, kā mēs varam turpmāk ietekmēt debates un konkrēti debates pār efektivitāti un leģitimitāti un G20. Kā tas tika jau norādīts no jūsu puses, es domāju, ka šajā sakarā ir svarīgi to piezīmēt. Atsevišķas valstis uzskata, ka G20 ir um, pašiecelta grupa un kritizē atsevišķu valstu izslēgšanu un neiekļaušanu šajā grupā. Tāpat tiek uzskatīts, ka apvienotām nācijām ir jāpaliek vienīgai universālai un leģitīmai struktūrai, piemēram, G77 eh, arī nebūtu piemērot. Kā jūs varat nodrošināt? So, kā risināt šo jautājumu vēl nav skaidrs, bet debats paliek atvērtas. Neformālajā sanāksmē ārlietu ministri norādīja uz vairākiem elementiem. Ir skaidrs, ka G20 nedrīkst mēģināt uzņemties tās darbības, ko īsteno starptautiskās eh, institūcijas tādas kā apvienotās nācijas. Bet ir skaidrs, ka tas nodrošina politisku vadību, lai varētu virzīt tālāk darbības. Un, protams, šis jautājums vēl ir būtisks par efektivitāti lielākā daļa domstarpību politikā, kas pastāv vienotajās nācijās, pastāv arī G20 ietvaros. Pēc, jā, pat dalījums austrumu rietumi, bet, protams, ne tādā pašā veidā kā pirms 30 gadiem, bet atšķirīgā veidā tomēr šis dalījums pastāv. G20. Uh, atsevišķas valstis, kuras es vārdā nenosaukšu, ietilpst apvienoto nāciju drošības padomē, un e, šo valstu viedokļi var būt atšķirīgi, bet gribu sacīt, ka ir ļoti būtiski īstenot e, uzdevumus e, kas atspoguļo reālo situāciju, kur ir nepieciešami patiesi daudzpusīgi risinājumi kopiem e, problēmām. E, attiecības starp gadu e, 20 SVF un citām starptautiskām e, struktūrām, i, tām ir jābūt sastarpēji papildinošām. E, political values such as protection of human rights. Ir jādomā tāpat arī par tādām politiskajām vērtībām, kā cilvēktiesības, minoritāšu tiesību ievērošana, mierīga konflikta atris, atrisināšana, kas ir būtiski elementi daudzpusīgā sistēmā kopumā. Un neraugoties uz finanšu un ekonomisko krīzi, mums ir jāpatur paļāvība par to, ka Eiropa uh, ir eh, skatos priekšplānā Un mums ir jādomā par to, kā mēs varam īstenot mūsu, mūsu strateģisko partnerību globālajā pārvaldībā. Viens no būt rīkiem šeit ir efektīvas globālas politikas veidošana ne tikai formālā veidā, bet arī ar būtisku devumu no mūsu puses. Un Es pilnībā atbalstu ievadrunā vicepriekšsēdētāja Karas sacīto, ka Eiropas Savienība ir visas iespējas dinamizēt sistēmu, un mums ir jādomā, kā to panākt. Paldies, un Tagad kopā mums ir divi kolēģi, kas ir Gunārs Hokmārks, kurš ir referents par globālo ekonomisko pārvaldību, par tēmatu, ko mēs šobrīd apspriežam, un kurum es gribētu dot vārdu uz piecām e, minūtēm, un pēc viņa izteiksies deputāts Dēvā. Gribu um, arī ziņot, ka Grosa kungam ir jādodas projām, viņš lūdzu sev atvainot, un Sairus Voļskis Eh, kurš, kurš bija paredzēts, eh, ka būs kopā ar mums, diemžēl nevar būt kopā. Eh, Hokmār kungs. Paldies, domāju, ka jau daudz atziņu izskanēja šajā zālē un kolēģi runāja arī par G20 leģitimitāti un nozīmīgumu. Tika runāts arī par citām starptautiskām organizācijām SVF un arī citiem būtiskiem globāliem spēlētājiem. Protams, eh, struktūrām ir jābūt pietiekam efektīvām. Nu, domāju, ka neviens nevar apšaubīt to, ka G20 ir nozīmīgs fórums. Bet, lai īstenotu lēmums, nu dien ir nepieciešams institūcijas, kas darbojas jau gadu desmitiem. Ja mēs runājām par G20 Eh, piemēram, pirms 25 gadiem šīs organizācijas vēl nebija, tā ir visai jauna un ir visai interesanti atcerēties, ka pirms 25 gadiem pat eksistēja kas tāds kā padomu savienība. Un tas īstenībā ļoti labi ilustrē pasauli tajos laikos. Mēs ļoti ātri esam tendēti to aizmirst, un tad atkal radās šis sadalījums pasaulē. Bija trešās pasaules valstis, tad bija attīstītās valstis, Austrum Eiropā, SV, Rietum Eiropā, SV un tā tālāk, un Padomju Savienība bija tāda kā otrā valsts, otrā pasaule. Un, protams, tas ietekmē arī izaugsmu visā pasaulē. Pēc tam, laikam ritot uz priekšu, mm, nebija nekādas izaugsmes izaugsme, protams, nestāvēja uz vietas, bet tā bija ārkārtīgi gausa. Atcerēsimies arī to, varbūt tas būs vēl šokējošāk, mums toreiz pat nebija interneta. Šķiet, to arī esam ļoti ātri aizmirsuši. Mēs tagad internetu uzskatām par kaut ko pašsaprotamu. Internets uh, ir pilnīgi visur. Finansisti to izmanto, ekonomisti, tīdzniecībā, zinātnē, masu mēdījos uh, ir jūtama interneta klātbūtne. Līdz ar to pasauli bija arī sadalītāka, bija lielākas distances valstis, uh, bija grūtāk sasniedzams. Un Tas, protams, ietekmē gan tirzniecību, gan ekonomiku, gan citas jomas. Un visbeidzot, pēdējā atziņa. Tolaik Rietum Eiropa un ASV bija galvenās līderes globālajā ekonomikā. Šodien situācija ir mainījusies. Rietum Eiropa un ASV ir uh, līderes krīzē. Jāsaka, ka tās ir milzīgas pārmaiņas. Bet ar ko ir saistīts problēmas, ko šodien pieredzam? 25 gadu laikā esam pieredzējuši milzīgas transformācijas, un pasaulē bija liela ekonomiskā izaugsme. Un kādreiz eh, visai labklājīgi dzīvoja apmēram 1 miljards cilvēku, tagad viņu skaits jau ir mērāms 4 miljardos. Un domāju, ka tā ir nozīmīga uzvara, lai cīnītos pret nabadzību visā pasaulē. Tas patiešām ir kas fantastisks. Bet, ja mēs runājam par krīzi šodien, Atcerēsimies, ka neskatoties uz visām milzīgiem problēmām, ko pieredzam ikdienā, mēs tomēr atrodamies visai privileģētā situācijā. Manuprāt, priekšsēdētāji, ja mēs runājam par starptautiskām institūcijām, kā cīnīties pret mūsdienu problēmām, institūcijām vajadzētu mēģināt ekonomiku, tautsaimniecību pielāgot jaunajām prasībām mūsu laikos. Pasaule ir mainījusies ārkārtīgi lielā mērā, tā tad eh, no padomjas savienības esam nonākuši citā sabiedrībā, ekonomika ir kļuvusi daudz lielāka, bet institūcijas īstenībā nav tik spēcīgi mainījušās, un arī ekonomika nav izdarījusi šo milzīgo lēcienu ir eh, bagāts ekonomikas un tās turpina naudu izdot, tāpat kā tās ir darījuši to līdz šim, neskatoties uz to, ka naudas maciņā vairs nav tik daudz. Un eh, bagāts ekonomikas joprojām var uzrādīt eh, kontu pārpalikumus, budžeta pārpalikumus. Un no vienas puses vecās, labklājīgākās ekonomikas turpina naudu izdot, un tām ir deficīts, un otrs puses ir arī līdzekļu pārpalikums. Ko tad īsti darīt institūcijām? Jā, jāņem vērā tas, ka pasaule ir globāla ekonomika, un tādēļ ir jābūt arī globālai monetārās politikas pārvaldībai. Uh, Ir valstis, kas eh, pēdējā 25 gadu laikā ir radījušas milzīgas eh, deficītus, un tas ir saistāts arī ar nepietiekamo monitoringu. Mums ir jāizveido stabils valsts finansējums. Savādāk mēs eh, saskarsimies ar aizvien lielāku deficītu un ar aizvien vajāku konkurētspēju. Nu, tieši tā, kā tas ir šodien, ir jābūt labākam monitoringam un pārskatam kontrolēju finanšu tirgos Protams, tas dienas eh, dienas laikā nepalīdzēs radīt ekonomisko līdzsvaru. Un eh, radot jaunus pārvaldes mehānismus finanšu tirgiem, mēs automātiski neieviesīsim ekonomisko līdzsvaru. Un, lai varētu atkal atjaunot izaugsmi, ir jābūt valsts finansējuma budžeta konsolidācijai. Tas varētu palīdzēt attīstīties eh, privātajam sektoram un samazinātu valsts finansējumu izdošanu. Īstenībā ir divi instrumenti, kā ieviest taupības pasākums, vai nu tie attiecas uz valdībām vai uz pilsoņiem. Un, protams, ja pilsoņiem ir jātaupa un jātaupa, izaugsme ir mazāka. Otrām kārtām. Ir jābūt globālai brīvās tirzniecības pārvaldībai. Uh, Pēdējo 30 gadu laikā tieši brīvā tirzniecība ir bijusi mūsu panākuma ķīla. Mums ir jāizmanto SVF, PTO pilnvaras un G20 ir nozīmīgs fórums, kur var pārunāt dažādus pieņemtos lēmumus. Bet, lai lēmumus arī gal galā varētu pieņemt, ir nepieciešama pārvaldība, kas ir brīvstirdzniecības globālas ekonomikas sastāvdaļa, ir jābūt monitoringa politikai, ir jābūt solīdām valsts finansēm un tā tālāk. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Devas kungam, kurš pārstāv attīstības komiteju. <coughs> Thank you, Chairman. Before... Paldies, priekšsēdētāji. Pirms runāt par attīstību un nabadzību, es nedaudz pieskaršos eh, dzirdētajām atziņām. Esmu ārkārtīgi pateicīgs, ka mēs eh, šodien runājam par G20. Īstenībā eh, Tā ir iespēja ieskatīties acīs realitātei, bet gribēju pateikt, ka startautiskā kārtība, kas tika ieviesta pēc kara, ir sabrukusi. Tā nebrūk, bet tā jau ir sabrukusi. Tas ir noticis process. Pat Eiropas Savienība, kas bija tāds milzīgs politiskais spēks, pier, piedzīvojot ekonomisko krīzi, uh, neņem, neņem vērā pan-Eiropas institūcijas un krīze īstenībā uh, skāra gan komisiju, gan parlamentu un uh, jāņem vērā, ka komisija un parlaments neeksistē eh, krīzes laikā, daudz mūs neņem vērā, mūs pasauc varbūt tikai pēdējā brīdī eh, pie sarunu galda, bet nu, tur mūs neviens neuzklausa. Tad, kad jau situācija ir galīgi akūta, mums ir visi šie G instrumenti, G77, G8, G20 un tā tālāk. Uh, Nu, tās ir tikai tādas spēlītas. Šo organizāciju pilnvaras nav atrunātas starptautiskos likumos vai kaut kādos bilaterālos nolīgumos. Es domāju, ka mēs tagad uh, būtiski veicam tādu striķa dēju. Mēs, mēs atrodamies bezdebeņa malā. Ne jau uh, Indija vai Ķīna mūs tagad glābs. Un uh, šīs nebūs gadsimts kas eh, piederēs kādai valstī, tas tie nebūs laiki, vai tā nebūs pasaule, eh, kuru varēs uzurpēt, vai nu kāda valsts vai kāda institūcija. Pat Eiropas Savienība vienmēr ir runājis par šo solidaritāti, bet tagad solidaritāte vairs nekur neparādās. Tas ir vārds, kas šķiet kļūst par anahronismu. Un Daudzas valstis ir kļuvušas ļoti nacionālistiskas, tās aizstāv tikai savas nacionālas intereses, un, eh, protams, tas nāk par labu eiroskeptiķiem. Viņi to izmanto savos lozungos. Mums ir jāsaprot, kur mēs virzāmies un mēs eh, virzāmies eh, burtiski vilkam rīklē, mums ir dažādi izaicinājumi, apdraudējumi, ir fragmentizācija, un tad ir viss šie G, G10, G20, G77 un viņi vienmēr aizstāvēs tikai savas intereses. Brazīlija nesen paziņoja, ka viņi izcirtīs vēl vairāk koku Amazonas apgabalā. Īstenībā šie koki piedara cilvēkiem, tas ir visu īpašums, bet īstenībā valdība darīs to, kas viņiem ir paprātam. Viņiem vienalga, ko domā pārējie. Ņemot vērā šīs milzīgās politiskās problēmas un izaicinājumus, jāpadomā, vai mūsu rokās ir pietiekam daudz instrumentu, lai pret tiem cīnītos, vai mēs esam gatavi šiem izaicinājumiem. Priekšsēdētāji esmu nobažījies, ka nē. Mūsu institucionālās struktūras šīs dzirnas maļ pārāk lēni, tādēļ mēs nevaram to izdarīt un tad vēl mums ir jādodas uz Strāsbūru, un tad, piemēram, lasot avīzes, nu šķiet, kur, kur tad mēs izdzīvojam, mēs it kā esam atvešināti no tā, kas notiek reālajā pasaulē. Kas bija iekļauts pēdējā Strāsbūras darba kārtībā? Iepazīstoties ar darba kārtību un tad atšķirot avīzi un izlasot par to, kas notiek visā pasaulē, par to, kas notiek Eirozonā. Vai mēs visi dzīvojam uz vienas un tās pašas planētas? Vai mēs vispār saprotam, kas notiek ārpus parlamenta sienām, vai mēs zinām, kas notiek ārpusē, kas notiek uh, citās eh, pasaules daļās? Mūsu institucionāla struktūra nav izaugusi, lai stātos pretī šādiem izaicinājumiem. Indija, Ķīna un visas eh, jaunās strauji augošās ekonomikas viņam mums nepalīdzēs pat Āfrikā. Uh, Mēs piedzīvojam uh, nopietnu izaugsmi viņu uh, demokrātiskās struktūras ir ārkārtīgi trauslas. Demokrātija ir spējīga pastāvēt tikai tad, ja ir institucionālais balsts un arī pilsoniskā sabiedrība, kas šos demokrātijas iedīgļus turpinās attīstīt, ja ir brīvība izteikties, ja ir neatkarīga masu mēdīja, neatkarīga tiesu vara un ja ir politiskais plurālisms un neatkarīgas politiskās institūcijas. Pat eh, pēc Arābu revolūcijas brīvas un godīgas vēlēšanas joprojām ir nozīmīgs pamatprincips. Bez šiem pamatprincipiem, bez godīgām vēlēšanām ir iespējams šādas vēlēšanas noturēt eh, varbūt vienu reizi. Eh, vēlēšanas bija arī Zimbabvē pirms kāda laika. Es ar Lordu Keningtonu arī biju Zimbabvē, un kad tika pieprasīta valsts neatkarība, uh, Un es Lordam Keringtonam teicu, jūs nodrošināt vēlēšanu organizēšanu, bija viens politiķis, un tas notika vienreiz. Mums ir jāturpina veidot tādas institūcijas, kas uh, kopj un aizsargā mūsu vērtību sistēmu. Bet man ir žēl, man liekas, ka laiks pārāk nepielūdzam un pārāk ātri rit uz priekšu, un mēs nevaram skriet tam līdzi tik ātri, kā to vajadzētu. Mums ir jāatrisina eirozonas problēmas, bet mēs to nedarām pietiekam ātri, mēs esam pārāk gausi, mēs neskatāmies uz to, kas notiek Āfrikā un citās pasaules daļās, mēs arī uz to nevaram pietiekam ātri reaģēt. Tikai viens vienīgs piemērs skatos, ka man tūlīt ir jābeidz savu uzstāšanās. Ir skaidri un gaiši zināms, ka 800 miljardi eiro ir eh, melnie līdzekļi, nedeklarēta nauda, kas nāk no Āfrikas. 800 miljardi eiro. Tā ir nauda, kura nekur nav deklarēta, tie ir nelegāli iegūti līdzekļi. Mēs attīstības valstīm piešķiram 60 miljardus eiro, tā kā attīstības palīdzību. Un savukārt no Āfrikas ir, eh, ir šī naudas plūsma 800 miljardi eiro ja kaut neliela daļa no šiem 800 miljardiem eiro paliktu Āfrikā un attīstības valstīs, īsnībā tie ir 1,3 triljoni nelegālu līdzekļu, piemēram, kas nāk no Indijas, un tie arī nekur nav deklarēti. Tā ir nelegālā nauda. Mēs neesam to visu atrisinājuši. Mēs vienkārši paņemam savu nodokļu maksātāju naudu, sūtām to uz Āfriku, pārskaitām uz bankas kontiem un, protams, esam sasnieguši arī daudz laba, kā Gunārs teica. Mēs ar to varam lepoties. Mēs esam samazinājuši globālo nabadzību un esam arī guvuši panākumus radot labklājību. Uh, un parūpēties par to, lai aizvien mazāk cilvēku skaits dzīvot zem nabadzības sliekšņa. Bet īstenībā tas varēja notikt ātrāk, tam baidzēja notikt ātrāk. Mums ārkārtīgi daudz vēl jādara šķiet, eh, nu, vai, nu, man būtu divas sekundes vai piecas minūtes atvēlēts, īstenībā tam nav svara. Man ir pārāk maz laika, lai pastāstītu par visu to, kas man ir sasāpējis. Paldies! Thank you very much. Now, um... Paldies! Discussion. Tagad sāksim diskusijas. Kolēģi, ja jūs vēlaties izteikties, lūdzu, dodiet kādu zīmi. Thank you very much. Liels paldies. Tagad uzklausīsim mūsu panelistus. Viņi varbūt grib atbildēt uz uh, komentāriem un jautājumiem, kurus uzdeva deputāti. Paldies, Marēras kungs. Man jāsaka, ka Hokmārka kungs un Devas kungs uh, tieši ļoti konkrēti norādīja uz tiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies. Mēs mēģinām panākt vienprātību par to, kas kolektīvi ir jādara, kā grupai. Un bieži vien jāizvēlas otrais labākais risinājums, uh, jo Eh, jums jāatkāpjas ir no, varbūt no tā labākā varianta, ko jūs darītu savā labā, bet tas ir jādara grupas vārdā. Es arī savā sākotnējā runā to pieminēju, bet eh, man šķiet, ka ietvars eh, tādai ilgspējīgai grupai, ko G20 ir centies veidot, to var izveidot panākot zināmas saistības valstu starpā. Runājot par eh, tirzniecību un investīcijām un šo savstarpējo saistību, ko minēja Hokmāra kungs, viens no interesantākajiem rezultātiem uh, uh, G20 Meksikas prezidentūrai būs tirzniecības ministru sanāksme. Pat sākumā uh, tur tika tādas jautājumzīmes pieminē, pieliktas, ko mēs tur darīsim, jo taču neviens negrib dublēt to, kas notiek PTO. Uh, bet mēs eh, apkopojām e-, e SAO un PTO informāciju par pievienoto vērtību un par eh, pievienotās vērtības tīkliem, tad eh, ir interesanti skatīties, kā šie procesi maina to, kā mēs risinām tirzniecības jautājumus, jo tagad uh, mentalitāte ir tāda, ka tiek teikts eksports labi, imports slikti, labāk, lai būtu pārpalikums nekā deficīts eh, tekošajā bilancē, bet uh, tagad ir pilnīgi savādāk. Ir ražošanas ķēdes, uh, tas pats ir ar iPadu, vai tiešām tas tiešām tiek ražots Ķīnē? Nē, bet tas nav dokumentēts. Un G20 saka, paskatīsim to uh, Uh, precīzāk, un tas vairs nav tāds zinātnisks pētījums, bet uh, tas jau ir politiska pieeja, lai varētu definēt labākas politikas, kas ir saistīts ar tiesniecību un investīcijām. Tas ir sarežģīti, es jums piekrītu. Mēs vēlētos, lai starptautiskā pārvaldība darbotos ātrāk, bet realitāte ir tāda, ka uh, ir zināms temps, kā šīs lietas risinās. Mēs vienkārši vajadzētu uh, nogaidīt un ļaut lietām notikt. Ir lietas tomēr, kas mainās un notiek, un mums vajadzētu turpināt izdarīt spiedienu, lai veidotu daudz ciešāku pasaules ekonomiku. Nā. Paldies! Un tagad Giedēra kungs no Eiropas ārējās darbības dienesta. Lūdzu, paldies, priekšsādātāja kungs! Pāris komentāri Un uh, es gribētu teikt, ka tie ir tādi pozitīvi un nevis negatīvi. No šīm debatēm uh, eh, izfiltrē dažus elementus. Lietas notiek, varbūt ne tik ātri, kā mēs uh, gribētu, bet šeit ir tādas pozitīvi momenti, un tos jūs minējāt. Atgādināšu, ka pēc divām uh, me, nedēļām būs Rio plus 20 sanāksme. Un Tur tiek runāts par eh, pārēju no eh, tūkstošgads atbildi attīstības mērķiem uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Šobrīd nav panākt vēl vienošanās, bet tas nozīmē, ka mēs mainām savu pozīciju, un tas nozīmē, ka tagad ir viedoklis par to, kā risināt šo jautājumu. Esam jau panākuši zinām progresu uh, um, nabadzības apkarošanā, tas ir reāls progress, un tagad mēs pārējām uz tādu globālāku ietvaru, runājot par dažādu jautājumu sasaistīšanu. Meksikas prezidentūra jau nāca klājā ar mērķiem, un šeit ir skaidrs, ka nav tikai tāda finansiāla pieeja, bet ir arī runa, piemēram, par zaļo izaugsmu un tā tālāk. Tas ir pirmkārt. Otrkārt par Eiropas lomu Eiropa, ka uh, ekonomikas krīzes apstākļos šobrīd mēs esam vismaz Eirozona vai atsevišķas dalībvalsts Eirozonā, bet es domāju, ka balstoties uz mūsu vērtībām un spējām šos jautājumus atrisināt, mēs varam arī piedāvāt pozitīvus elementus mūsu partneriem. Un visbeidzot, ļoti labi atceros, toreiz bija nedaudz jaunāks, bet, ja nevaldos, tad tas bija 75. gadā, kad notika G5, jeb G6, neatceros, vai tā bija G5 vai G6, eh, sanāks, kas notika Fontainebleau, un bija diezgan interesanti um, tagad atskatīties atpakaļ un saprast, kā lietas ir mainījušās. Tātad tie ir 32, 33 gadi, toreiz nebija interneta, bet eh, jau bija tikšanās un lietas mainās pareizajā virzienā. Tagad ir 20 eh, valstis, kas pārstāv 80% no pasaules IKP, bet, protams, eh, visi, visas dalībvalstis nav pārstāvētas, tātad mums jāraugās, kā šajā virzienā strādāt. Un mums arī ir jādod, mums ir jā, jānonāk pie kopsaucēji, vienot kopsaucēji. Liels paldies! Tā ir pirmā paneļa diskusija, kas ir noslēgusies. Tagad pāriesim pie otras paneļa diskusijas. Es saprotu, ka Meksikas uh, vēstniecei uh, ir jādodas prom. Paldies jums par šo lielisko ieguldījumu šajā konferencē. Uh, novēlu jums visu to labāko Meksikas G20 samitā lūdzu, nāciet Uh, šeit uh, prezidijā otrās paneļdiskusijas dalībnieki. Merci, excusez Christine, parce que vous n'avez pas So let's uh, start this. Uh... Sāksim uh, otro paneli. Es esmu parlamenta starptautiskās tirniecības komitejas priekšsēdētājs un kā parlamenta vicepriekšsēdētājs Kāras sacīja konferences iesākumā. Ir svarīgi, lai būtu parlamentārā dimensija globālajai pārvaldībai un G20 pasākumos. Es apsveicu parlamentu iniciatīvu un parlamentu komiteju iniciatīvu, kuras atbalsta šo konferenci. Kā jūs zināt, starptautiskās tirzniecības gadījumā tā ir um, ekskluzīvā, ja to var nosaukt, federālu kompetenci un Eiropas parlaments saskaņā ar Lisabonas līgumu arī piedalās tirdzniecības līguma apstiprināšanā. Un mums šeit ir parlamentārā balss no Eiropas Savienības puses šais sakarā. Otrais panelis būs veltīts eh, priekšnosacījumiem globālai izaugsmē un nodarbinātībai. Un Tāpēc mēs apspriedīsim tos nosacījumus un tās sviras, ko varam nodrošināt globālajai pārvaldībai, lai aptvērtu šo tematu. Mums, eh, mūsu vidū būs divi augsti kvalificēti dalībnieki - Lorenzo Binismagi un Pēters Beks, kuri uh, uzstāsies, uzklausot pēc tam trīs eh, parlamenta deputātus. Binis Magikungs, pirmais runātājs, bija Eiropas centrālās bankas padomas dalībnieks no 2005 līdz 2011. gadam, un šobrīd viņš strādā Hārvārda eh, Universitātes starptautisko jautājumu centrā. Savukārt Peters Beks ir starptautiskās ekonomikas eh, un finanšu attiecību eh, nodaļas direktors ECFIN eh, ģenerāldirekcija Eiropas komisijā, bet vispirms došu vārdu Binis Magikungam. Paldies, priekšsēdētāji, ir prieks būt atkal parlamentā Un eh, iesākumā vispārīga piezīme par eh, konferences eh, tēmatu, kā nodrošināt atbildību. Es domāju, tā ir parlamenta tiešā, tiešais pienākums, jo, ja mēs skatām G20 dalībniekus un skaitām līdz 20, 20. dalībnieks ir Eiropas Savienība, kur pārstāv komisija un Eh, komisijas priekšsēdētājs. Un es domāju, ka vislabākais veids, kā nodrošināt atbildību, ir viņus uzklausīt, pirms tie dodas uz G20 sanāksmēm. Un šī ir nozīmīga G20 sanāksme, un turklāt atcerēsimies tās, ko pieminēja jau vēstniec dažādās jomās par tirzniecību, par uh, Eh, par citiem jautājumiem, un pilnīgi noteikti jūs varat uzklausīt komisāru, lai viņš izklāsta, kāda ir nostāja, un varbūt pat nāk klāj ar ieteikumiem. Gā 20 ir arī citi Eiropas Savienības, četri citi Eiropas Savienības pārstāvji, um, Vācija, Itālija, uh, pat Spānija ir mēģinājusi, un varētu uzklausīt arī to, kā citi Eiropas Savienības eh, locekļi uzskata, um, un kāds ir viņu viedoklis, vai tas saskana ar Eiropas Savienības viedokli. Man ir tāds iespējas, ka katru reizi, kad Eiropieši ieņem nostājas, kuras nav konsekventas, tie zaudē savu ietekmēšanas spēju un vājina kopījo Eiropas Savienības nostāju. Es domāju, ka parlamentam būtu jābūt ar nozīmīgu lomu, lai varētu nodrošināt atbildību un efektivitāti. Tajā kā Eiropa un G20 darbojas. Un tāpēc tas varētu būt jūsu devums G20 sakarā. Un man tika lūgts īpaši runāt par līdzsvaru trūkumu un būtiskākajām problēmām šajā sakarā. Diskusijas pēdējo mēnešu laikā ir eh, skārušas vairākus jautājumus, un mēs vairāk runāsim par tiem, kas ir vairāk saistīti ar krīzi, un es gribētu pasvītrot īpaši trīs no tiem. Uh, Pirmais visiem zināms, jo to, par to mēs runājam. Katru dienu tā ir eirozonas krīze. Pārāk e, es neizplūdīšu šeit, jo tas jums visiem ir zināms. Bet e, kā tas iedarbojas uz G20? Par to, kā e, šī krīze var ietekmēt Eh, pārējo pasauli, un šeit potenciāls ir ievērojams un tiek izjusts ārpus eirozonas. Un tas var darboties caur kanāliem, kas pat Eiropā nevienmēr tiek pietiekami novērtēti, dzīvojot savienotajās valstīs un uh, uzklausot tās bažas, kādas amerikāņiem ir par Eiropā notiekošo, man dažkārt liet, liekas, ka viņi ir nobažījušies vairāk nekā mēs šeit. Uh, un jūs arī tos redzat, eh, runājot par riska pārviešana, kas notiek ne tikai finanšu tirgos, bet arī reāla ekonomikā. Daudzas, daudzi uzņēmumi, kuriem, kuru rīcībā ir skaidra nauda, bet kuri neinvestē, jo viņiem nav skaidrības par to, kā eiro krīze varētu ietekmēt pārējo pasauli. Un tas kavē daudzus uzņēmumus no investēšanas. Tāpat arī psiholoģiskā ietekme neveiksmīgiem eirozonas scenārijiem un kā tās varētu ietekmēt cilvēku rīcību. Mēs to redzējām pēc Lehman Brothers krīzes, kad cilvēki skrēja uz bankām, lai izņemtu e, savus līdzekļus, atvainojiet, saka runātājs, es neuzņēmu laiku, bet jūs man varbūt pateiksiet, kad es jau sāku to izsmelt. Tāpat arī ir jārunā par paļāvības līmeni, kāda varētu būt eh, suverēnā krīze. Tādējādi mēs nonākam pie diskusijām G20 ietvaros, kur eh, pārējā pasaule uzdod jautājumu Eiropai, ko jūs darīsit un ko esat izdarījuši, lai atrisinātu problēmas. Šis ir jautājums arī, ko vajadzētu uzdot padomas priekšsēdētājiem un Eiropas komisijas priekšsēdētājiem. Protams, Eiropa nav vienīgā vieta pasaulē, kur pastāv problēmas. Tādas pastāv daudzās uh, valstīs un daudzas problēmas, ar kurām saskars Eiropas šodien, tiek atliktas uz vēlāku eh, laiku vairāku faktoru dēļ, tā skaitā finansējuma fiskālā deficīta dēļ, ja jūs uzlūkosiet tādas valsts kā Japāna vai Savienotās valstis, fiskālai deficīti ir eh, vidēji daudz lielāki nekā Eiropā. Bet eh, risku aversija ietekmē kapitālu plūsmu, un šīm valstīm ir vieglāk finansēt pašām savu deficītu, ir vieglāk aizņemties šīm valstīm, bet tas ir tikai pagaidu jautājums. Un spiediens e, notiek, lai agrāk vai vēlāk iestātos korekcijas. Protams, šī situācija nav noturīga un mums ir tā jārisina. Another, um, issue is of... Vēl viens jautājums. Iespējams, es varētu atstāt savus piezīmes, lai jūs varētu um, ar tām strādāt. Mums ir jārunā par preču tirgiem, kas piedzīvo ļoti nestabilus laikus, un tas ir daudz būtiskāks jautājums kur ir noticis spiediens uz preču grupu cēnu pieaugumu, kas uh, ir novērojams daudz straujākā tempā. Šis ir būtisks elements taiskai. Gan eh, stabilajām ekonomikām, gan jaunietekmes tirgiem, kuri koncentrējas uz preču grupu eh, tirgām. Tā ir mazliet tā kā uh, holandiešu slimība, e, e, kāda bija pastāvēja 60. gados Nīderlandē, kas ietekmē e, jaunietekmes tirgus, un tas ir arī nestabilitātes elements. Un tad, kad mēs runājam par globālo līdzsvaru trūkumu, tad visu šo, visu šo faktoru um, uzlūkošana kopumā nozīmē to, ka Mēs redzam, dažās valstīs tie mazinās, bet eh, nepietiekamā veidā, un piemēram, savienotajās valstīs ir eh, budžeta deficīts vēl aizvien, eh, Āzijas ekonomikas vēl ir ar pārpalikumu, tāpat arī dažas eksportētāju valsts ir ar pārpa, pārpalikumu, un atsevišķi elementi, kas ir izraisījuši krīzi vēl aizvien, ir klātesoši. Ja mēs lukām uz kapitāla situācija, daudzas jaunietekmes valstu ekonomikas vēl aizvien eh, tālāk eksportē savus pārpalikumus uz valstīm, kurās ir drošāki kapitāla tirgi, likvīdāki kapitāla tirgi. Un pastāv kapitāla plūsmas sloks. Tāpat ir jāņem vērā tas, ka vairākos jaunatekmes valstīs maiņas kurs e, ir fiksēts un nespēja brīvi sekot e, kapitāla plūsmai un nav iespējas to koriģēt. Valstīs, kas ir sarežģītā situācijā, būtu jābūt ar uh, mājas kursu, kur ir iespējams koriģēt, un arī jānorāda, ka tas nevar notikt pietiekami drīz. Tomēr, lai gan mēs pēdējo nedēļu laikā redzam zināmas eh, korekcijas iestāšanos, tomēr tas nenotiek pienācīgi ātri, ņemot vērā lielos intervences apjomus eh, tirgos. Un tas it īpaši ir sarežģīti Eiropai. Tāpēc šī ir viena no jomām, kurā Eiropai jārunā spēcīgāk, lai tā aizstāvētu pati savas intereses. Zināmā mērā arī tas ir tas, ko mēs sagaidām G20 runājot par e, eiro un eirozoni tīpaši, kas aizstāvētu savas intereses un panākt lielākas korekcijas fiskālajā jomā jo atsevišķām valstīm piekļūt tirgumu kļūst ļoti sarežģīta, un tas ir jākompensē ar kādiem tirzniecības un konkurētspējas korekcijas pasākumiem, kas uh, varētu būt noderīgi. Un tagad es runāšu par tām politikām, kas būtu jāskat un jāievieš lai varētu risināt šos līdzsvaru trūkumus. Šeit G20 ir pieņēmusi savu jauno savstarpējās izvērtēšanas programmu, kas ir e, tā pieeja, kas no lejas uz augšu, kas papildina SVF pieeju no augšas uz leju. Vai tā darbojas? Protams, šeit ir izveidots jauns varbūt. Um, jauna vide, kurā valstis eh, ar lielāku brīvību var runāt par savām politikām daudzpusēji, ne tikai ar eh, diskusijās ar SVF, un atsevišķas valstis ļoti aktīvi piedalās, piemēram, Brazīlija ir ļoti aktīva, citas brikvalstis kuras, piemēram, apsūdz gan Eiropu, gan Savienotās valstis e, par pārāk ekspansīvu monetāro politiku. Jā, manuprāt, tas gan nav pareizi, jo zināmā mērā pārlie Eh, likviditātes pārpalikums zināmā mērā nāk no viņu pašu politikas, neļaujot maiņas kursam koriģēties. Bet šādas diskusijas beidzot notiek, un viens no jautājumiem, kas mums būtu jārisina pasaulē, kurā viss kļūst aizvien eh, mazāks un mazāks, ir nepieciešamas šādas veida eh, diskusijas un G20 būtu leģitīmāks fórums nekā G7 vai G8, un visbeidzot ir jāpanāk politikas nomaiņa, kas, protams, ir ļoti sarežģīti. Lai gan atsevišķos gadījumos tas varētu būt noderīgi, ja G20 vēlētāji spētu mainīt atsevišķu valstu e, politiku, sākot ar Eiropu, un G20 um, dod impulsu Eiropai, lai tā darbotos efektīvāk. Tā ir palīdzējusi Eiropai, jo aprīlī G20 eh, pa, eh, panāca to, ka var palielināt šo finanšu palīdzību SVF ietvaros. Tā tad tas ir ietvars, kurš sāk darboties, tas ir jāstiprina. Es domāju, Eiropai ir jābūt spēcīgākai, un Eiropai ir jārunā vienā valstī ne tikai SVF ietvaros, bet arī G20 ietvaros. Uh, tai ir jāprasa un jādod un jāprasa no jaunietekmes tirgiem lielāka eh, elasticitātes politika, tai ir jāatbalsta SVF eh, palielināt šo eh, finanšu atbalstu valstīm ar finanšu grūtībām, kā arī jāpalīdz atrisināt vislielākie draudi finanšu stabilitātei un ekonomikas izaugsmēji pasaulē, kas ir krīze, kuru mēs piedzīvojam šobrīd, un tas nav viegls uzdevums, kā mēs to visi zinām, un es domāju, ka mans laiks ir aizritējis, un es atstāšu jums savu rakstisko dokumentu. Paldies par šo prezentāciju. Eh, tā tiks jums piedāvāta jums pēc šīs konferences. Mūsu nākošais runātājs ir Pēters Beks no Eiropas komisijas ECFIN ģenerāldirekcijas. Viņš atbild pār starptautiskām ekonomiskām un finanšu attiecībām un globālo pārvaldību šajā ECFIN ģenerāldirekcijā. Un Mēs uzklausīsim komisijas nostāju pār vairākiem G20 darba kārtības punktiem. E, protams, mēs ar lielu prieku uzklausīsim par to progresu, kas ir panākts statotiskā finanšu arhitektūrā un par to, ko mēs varam sagaidīt no eh, G20 samita Meksikā. Vārds jums un atkal uz desmit minūtēm. The... Paldies, priekšsādātāji kungs. Man ir liels prieks, ka šajā panelī mēs runājam par globālo izaugsmi un darba vietām visā pasaulē, nevis tikai par Eiropas Savienību. E, pēdējo mēnešu laikā esmu piedalījies diezgan daudzās G20 sanāksmēs, un citas valstis mums vaicā, ko tad Eiropas Savienība dara lietas labā, kā mēs cīnāmies pret problēmām. Nedomāju, ka man kaut ko vajadzētu te atkārtot, esam par to jau parlamentā runājuši pietiekami bieži un eh, eirozonas krīze un valstu parādi, tas jums nav nekas jauns. Bet ja mēs runājam par ekonomiku globālā griezumā, jums ir jāsaprot, ka ne tikai eirozonas problēmas mums rada raizes. Sagatavojieties daudziem formiem, arī gaidāmajam samitam. Mēs runājam par dažādiem jautājumiem, arī par rīcības plānu. Mēs uh, mēģinam analizēt gan ilgtermiņa, gan īstermiņa riskus. Uh, pasaules ekonomikai. Šodien es jums gribēju pastāstīt par mūsu veikumu un sākumā teikšu, kā komisija aplūko uh, dažādos riskus, uh, kas apdraud pasaules ekonomiku, un pēc tam mēģināšu piedāvāt vairākus risinājumus. Pirmām kārtām uh, gribēju pateikt, kāds redzējums vada komisijā. Is in a number of areas very much in line with what runājot par Loskavas rīcības plānu un citiem jautājumiem. Los Kobos kontekstā komisijai vajadzētu runāt arī par atskaitīšanos saistībām. Lai to visu aplūkotu vai labāk ilustrētu, es gribēju pastāstīt, kas tad notiek tieši tagad. Pasaules ekonomikas izredzes nav pārāk eh, ziedošas, ekonomika turpina slīdēt uz eh, leju un reces, izdevās eh, izvairīties no recesijas Eiropas Savienībā, pateicoties valstu IKP rādītājiem. Tie bija labāki nekā sākotnējās prognozes, bet, protams, risks joprojām ir liels finanšu situācija 2012. gada mm, tā sākumā stabilizējās, bet joprojām problēmas ir nopietnas. Un, protams, arī citām valstīm nav nekas priecīgs paziņojums. ASV ir palēninājusies darba vietu radīšana, tiek Eh, atvērts eh, daudz mazāk jaunu uzņēmumu, un Ķīna eh, ir septītajā vietā pasaulē runājot par ekonomikas, par samazināšanos tirzniecības apjomos. Protams, mums ir situācija jāanalizē gan īsākā, gan ilgākā laika posmā, un eirozonas problēmas ir viena no galvenajām problēmām, ar ko tagad sastopamies. Uh, Tas varētu radīt tādu kā apburto eh, loku, kad valstu obligāciju cenas krītās, valstis, kuras ir iegādājušās šīs obligācijas, eh, sastops ar problēmām tās pārdot, un tas, protams, nelabvēlīgi ietekmē izaugsmi. Valdībām ir grūtāk samazināt parādus, konsolidēt budžetus, un tas atkal rada valsts finansējumu problēmas, tas rada jaunu deficītu. Mums visiem ir jādarbojas kopīgi, lai uh, cīnītos cīnītos pret problēmām, ar ko uh, joprojām sastopas bankas, pret uh, finansējuma krīzi un pret konverģences trūkumu. Un uh, es gribēju pastāstīt arī par citām problēmām, um, kas apdraud pasaules ekonomiku. Pirmām kārtām, kā jau Magikungs teica, ir jāņem vērā fiskālā politika ASV Ņemot vērā nodokļu politiku un aktivizējot automātisko izdevumu samazinājumus, ASV mēģina samazināt eh, esošo deficītu un Federal Reserves priekšsēdētājs teica, ka ir nepieciešams samazināt um, valsts izdevumus par 9% eh, no IKP, un, protams, tas novedīs arī pie IKP samazināšanās. Protams, eh, jāsaprot, kā izvarīties no šādas situācijas pagaidām, eh, joprojām eh, pastāv problēmas, ir lielas grūtības arī uh, biržās un samazinās akciju uh, rādītāji. Protams, uh, tirgus uz to visu reaģē nekavējoties un ņemot vērā arī naftas cenu pieaugumu. Uh, Varbūt es eh, par to stāstīšu citreiz, man nav pietiekami daudz laika, bet arī naftas cenas eh, rada nopietnas problēmas, un, piemēram, eh, ja radīsies kādas ģeopolitiskas problēmas, tas, protams, ietekmēs globālo ekonomiku nelabvēlīgā veidā tie ir īstermiņa riski, vismaz komisijā tā uzskatām, ja runājām par vidēju termiņu un ilgtermiņa riskiem, šeit ir jāmin Amerikas Savienotās valstis. Jāsaka, ka fiskālā konsolidācija tiek veikta pārāk ātri un nepietiekami, bet ilgtermiņā lielāks problēmas radīs tas, ja konsolidācija vispār netiks veikta, jo 8% no IKP ir pašreizējais parāda apjoms, līdz ar to Amerika ir visai lielās sprukās. Uh, Tas, kas notiek Japānā, rada mums vēl lielākas raizes. Deficīts ir apmēram 10% no IKP. Deficīta rādītājs ir 235 punkti un finanšu tirgi pagaidām nav mēģinājuši tikt vaļā no Japānas valsts obligācijām, bet investori, protams, nav Mm, pārāk aktīvi e, un viņi negrib īpaši investēt līdzekļus ne Japānā, ne ASV un nekas neliecina par to, ka situācija turpmāk varētu e, uzlaboties. Protams, mēs esam redzējuši, ka e, palielinās eh, arī varbūt kredītu apjoms un eh, jaunajās ekonomikās tas varētu radīt arī tādu nepatīkamu eh, burbuļa efektu. Ķīnā un Indijā samazinājās tirzniecības apjomi un tika doti aizdevumi, kas nerada pārāk lielu pēļņu. Kas ir jādara G20? Protams, Eirozonai ir jācīnās pret aburto loku. Es atkal neiedziļināšos detaļās, ņemot vērā to, ka man nav pārāk daudz laika. Bet, ja mēs aplūkojam valsts ārpus ES, pārceļoties pāri uh, Atlantijas okeānam, mēs redzam, ka ir ļoti rūpīgi jāizskauž fiskālie riski ASV, pieņemot uh, tālajošas nodokļu plānus, ieviešot jaunas politiskās vadlīnijas, eh, samazinot parādu. ASV, tāpat kā Japānai, nekavējoties ir eh, jāpieņem konsultācijas plāni gan īsākā, gan garākā termiņā. Protams, eh, pieprasījums ASV ir samazinājies un uh, riski joprojām turpina pieaugt. Makroekonomiskā pārvaldība jaunajās uh, ekonomikās ir ārkārtīgi sarežģīta. Ko varētu darīt politiķi, lai uh, varētu sniegt palīdzīgu roku? Protams, ir jāievieš instrumenti, lai samazinātu inflāciju. Ja inflācijas līmenis ir augsts, tā kā Turcijā, Indijā vai Brazīlijā, ir jāievieš konsolidācijas pasākumi un papildus jāpiesaista investīcijas infrastruktūrā un izglītībā. Ķīnā inflācija savukārt eh, nav tik milzīga, tā tiek eh, vairāk vai mazāk eh, kontrolēta, bet ir jāpadomā par iekšējās izaugsmes eh, veicināšanu, ir jāuzlabo sociālās drošības tīkls, ir jāparūpējas par kapitāla zemām izmaksām un galvenokārt ir jāreformē finanšu sistēma. Kā jau Magīkungs teica, Ķīnai vajadzētu turpināt uh, parūpēties par elastīgāku valūtas maiņas kursu un ir jāveicina reformas pēc iespējas ātrāk. Priekšsēdētāji kungs, uh, kādas būs prioritātes um, gaidāmajā samitā? Uh, Mums, kā Eiropas Savienībai, ir jāmēģina paskaidrot saviem partneriem, ko esam darījuši, lai izskaustu valstu parādu krīzi un kādi pasākumi joprojām tiek veikti. Mēs gribam skaidri un gaiši pateikt, ka Eirozonas integritāti nedrīkst apda, apdraudēt. Mēs joprojām gribam, lai Grieķija paliek eirozonā. Protams, tai ir jāievēro savas saistības un uzdevumi. Bet mēs, protams, gribam, lai G20 partneri mūs atbalstītu un lai viņi saprastu mūsu pozīciju. Mēs tāpat esam uh, gatavi paskaidrot, kā veicināt izaugsmu Eiropas Savienībā. Iekšējais tirgus ir viena no galvenajām panākumu ķīlām un Eiropas komisija izstrādās priekšlikumu, kā pilnveidot iekšējo tirgu tieši saz saziņas un uh, pakalpojumu jomā. Protams, mēs esam apņēmības pilni cīnīties pret eh, valsts parādu krīzi, bet eh, arī citas G20 valstis nedrīkst sēdēt rokas klēpī salikušas. Tam ir jāturpina cīnīties pret līdzsvaru trūkumu pasaules ekonomikā. ASV un Japānai ir jāturpina īstenot eh, vidējā un ilgtermiņa fiskālās konsolidācijas plānu. Ķīnā un Indijā ir jāturpina veidot labāku sociālas aizsardzības sistēmu un galu galā ir ir jāpatur elastīgs valūtas apmaiņas kurs. Protams, Eiropas Savienība uzsvērs, ka izaugsma un darba vietas ir galvenās prioritātes. Mēs aicināsim savus partnerus cīnīties pret protekcionismu un neatbalstīt tikai tādu šauru teritoriālu tirzniecības sistēmu. Pēdējais pētījums par protekcionismu pierādīja, ka tādās valstīs kā Argentīna un Brazīlija protekcionisms joprojām rada milzīgas problēmas un kā 20 pret to jācīnās. Paldies! Liels paldies par jūsu prezentāciju un tagad uzklausīsim parlamenta pusi. Tāpat kā pirmajā panelī esam ielūguši virkni parlamenta deputātu kuri uh, strādā aktīvi komitejās pie starptautiskiem jautājumiem. Pirmais ir Daniels Kaspārī, kas ir mans kolēģis starptautiskās tirzniecības komitejā. Viņš ir no Eiropas Tautas partijas, kas ir lielākā politiskā grupa šajā parlamentā, un pagājušajā gadā viņš bija referents par ļoti svarīgu politikas ziņojumu par tirzniecības politiku. Uh, Eiropas Savienībā 2020. gada stratēģijas ietvaros. Lūdzu, Kasparīkungs, jums vārds prezentācijai. Jā, sveikētā. Godātais priekšsēdētāja kungs, liels paldies par šo iespēju apmainīties viedokļiem par šo tēmatu šodien. Es labprāt pieskartos trim punktiem. Pirmkārt, parādu krīze kas eh, ir vērojami jau ilgāku laiku, vismaz divus gadus, un kas man vienmēr fascinē, kad mēs paraugāmies uz Eiropas Savienību kā tādu, un tad eh, paskatāmies uz 27 dalību valstīm vai uh, eh, Eirozonu ar 17 dalību valstīm, tad man šķiet interesanti, ka mēs arī Eiropas Savienībā ir tādas dalību valstis, kas nav uh, eirozonā, bet kurām ir dramatiskas problēmas, eh, ja mēs paraugāmies uz budžeta deficītu apvienotajā karalistē un uz ekonomikas attīstību, tur pasaulē par tām valstīm neviens nerunā. Un eh, tādās nelielās, eh, salīdzinoši nelielās valstīs, kurām ir netik liela nozīme, piemēram, Grieķijai, Eiropas Savienības IKP Grieķija sastāv 2%, un uh, 3% no Eiropas Savienības parādiem, tie uh, ir trīs darba dienu rezultāti Eiropas Savienībā, piemēram, tad man rodas jautājums, vai tad šīs diskusijas finanšu tirgos vispār ir tādas reālas, vai tam ir reāls pamatojums, vai tiešām netiek mēģināts diezgan apzināti tā um, sāsināt šo situāciju, pārspīlēt situāciju. Uh, un tādējādi novērst no kaut kādām citām problēmām. Es uh, negribu šeit teikt, ka nav problēma Eiropas Savienībā, bet uh, objektīvi salīdzinot tos ar citām problēmām, mums tās nav lielākas kā citiem. Esmu politiski aktīvs kopš 90. gada, un jau kopš tā laika ir diskusijas par eh, valsts parādiem, jo, piemēram, Vācijā tur tika teikts, ka ja mēs uh, Eh, tā turpināsim, tad pēc dažiem gadiem būs eh, parādu krīze. Tātad šī diskusija notiek jau 22 gadus, un droši vien, ka Vācijā tā ir pat ilgāka, un eh, arī citās valstīs par to jau tiek sanāk diskutēts, un laikam tagad esam nonākuši tajā punktā, kur beidzot tiek gūts mācības no iepriekšējā, ka tiešām tā nevar turpināt. Es paraugos uz to, ko mēs tagad apspriežam, un tagad mans otrais punkts, proti izaugsmas programmas un konjunktūras programmas. Man ir e, iespējas, ka Eiropas Savienībā mēs šobrīd ļoti intensīvi diskutējam par tā sauktajām izaugsmas programmām, bet patiesībā domājam konjunktūras programmas. Ja mēs salīdzinātu ekonomiku ar dārzu, tad pirmais, kas ir jādara, ir jāiekārto dārs. Ja visapkārt ir tūkstnesis, tad vispirms ir jāapstrādā zeme, jā, palūpējas par to, lai būtu auglīga zeme, lai tiktu tā mēslota, lai tur tiktu iesēgt iesādīta augļi, bet uh, mēslojumu jau mēs liekam tad, kad ir izveidots dārs, bet uh, runājot par konjunktūras programmām, mēs neesam vēl šos priekšnosacījumus radījuši, neesam daudz ko panākuši. Piemēram, administratīvās reformas, politiskās reformas, tas nav veikts. Uh, tas būtu priekšnosacījums, lai varētu darboties izaugsmas uh, pasākumi. Un tur mēs neesam diezko daudz panākuši, un uh, Eiropā ir jāizlemj, vai mēs tiešām īstenosim tādu ilgtspēju izaugsmas politiku, jo, uh, ja mēs domājam par to, kā var finansēt izaugsmas programmas, tad tur tiek runāts, tikai par konjunktūras programmām, kuras darbosies tikai tad, ja visi priekšnosacījumi ir izpildīti, kā piemēram mēslojums dārzā, tad, kad dārs jau ir izveidots. Tātad, lai izmantotu mēslojumu, vispirms ir jārada priekšnosacījumi, lai to varētu izmantot. Labi, mēs esam krīzē, bet mēs tik un tā pārāk daudz diskutējam par konjunktūras programmām. Un daudz kolēģi arī uh, par to runā, bet pārāk maz tiek runāts par tādu patiesu izaugsmu, pārāk daudz par konjunktūras pasākumiem. Un tad, kas mani satrauc, ir situācija tā vispārēji tirgos, un tas ir trešais punkts, ko gribēju minēt. Mēs visu laiku runājam par tirgus atvēršanu, ja nemaldos, tad uh, tiek runāts par to, ka izaugsmu radīt arī ar tirgus atvēršanu. Uh, Un te gribētu atgādināt, ka iekšējo tirgu vēl joprojām neesam pabeiguši Eiropas Savienībā. Un priekšādātāja kungs varbūt būtu interesanti, ja mēs varētu kopīgi ar iekšējā tirgus komiteju apspriest šo uh, tēmātu, proti mūsu nepabeigtā iekšējā tirgus ietekmi uz mūsu situāciju starptautiskā mērogā, globālā mērogā, kā tad Brazīlijas, Argentīnas, ASV uh, dalībnieki var iesaistīties mūsu iekšējā tirgu. Uh, Um, tātad viņi iesaistās un tad tomēr konstatē, ka viņi nevar darboties mierīgi visā Eiropas Savienībā. Un tas ir jautājums arī par to, kā mūsu tirzniecības partneri pret to attiecas. Mēs taču negribam protekcionistiskas tendences, bet uh, realitāte to jau ir apsteigusi. Ja mēs raugāmies, kas notiek Dienvidamerikā, kur Brazīlija drīzāk um, noslēdz savu tirgu un nevis to atver, uh, Argentīnā ir vēl smagāka situācija, ASV arī tomēr uh, ir tāda tendence tirgu drīzāk noslēgt, aizsargāt un nevis atvērt. Ķīna arī rada mums liels problēmas, tur investīciju klimats eh, daudziem no mūsu uzņēmumiem ir diezgan bēdīgs. Uh, to uzņēmumu skaits, kas grib iziet no Ķīnas tirgus, uh, arī strauji augs. Mm, Krievija uh, uh, iestāsies PTO, un tur arī ir tendence tirgu norobežot. Un uh, tas, par ko tiek runāts jau gadiem, proti cīņa pret protekcionismu, tas tiek apspriests uh, jau kopš Lehman Brothers vai vēl senāk. Valstu un valdību vadītājiem G20 vajadzētu beidzot apņemties kaut ko te panākt, un tiešām arī īstenot tās saistības, kas ir uzņēmts pirms pieciem vai vairāk gadiem. Ja šie solījumi paliks tikai uz papīra, tad uh, globāla izaugsme un globāla nodarbinātība šajā jautājumā neko daudz nepanāksim. Paldies! Liels paldies! Un tagad uh, vides komitejas uh, deputāts Rihards Zēbers, arī no tautas partijas, un Bas Eikauts no apvienoto kreiso grupas. Protams, viņi runās par vīdes dimensiju izaugsmē, un tas noteikti būs par ilgspējīgu izaugsmu. Kurš pirmais? Zēperkungs, lūdzu jums vārds. Protams, jūs varat eh, neizmantot visu laiku, un Jā, kā jau es teicu, tā kā, kā jūs zināt, tad vīdes komitejā mums ir ļoti laba sadarbība un esam gatavi arī dalīties um, runas laikā. Gribētu tomēr norādīt, ka um, Ekaut kungs ir nevis no apvienotiem kreisiem, bet no zaļo politiskās grupas, bet tā ir tāda detaļa. Ja mēs runājam par globālu izaugsmu un par to, kā atkal atgriezties uz šī globālā izaugsmas ceļa, es domāju, ka saprātīgi ir padomāt arī par to, ka šobrīd uh, mēs eh, eh, stāvam tādu ilgtspējīgu izaicinājumu priekšā, un šīs īslaicīgās problēmas eh, liek mums aizmirst, ka mums jādomā taču ir tādās ilgākās dimensijās, garākās distancēs. 2050. gadā droši vien būs 9 miljārdi cilvēku pasaulē. Tas ir izaicinājums un resursu nepietiekamība arī ir viens punkts, kas jāpiemina. Tas mūs satrauc. Paturēsim prāt arī to, ka patiesībā dzīvojam pasaulē, kas uh, uh, pārāk ir pielāgojusies šim rietumu dzīves modelim, eh, tas sākas ar apģērbu un beidzas ar ekonomikas politiku. Uh, gan uh, Dienvidamerikā, gan Āzijā redzam šīs tendences, bet arī Eiropā. Bet parādzīsimies pagātnē, kas tad pie tā noveda, ka Eiropa, Ziemeļamerika uh, nonāca pie šīs straujās izaugsmes. 14. gadsimts uh, Ķīna bija um, pasaules centrs un Eiropā bija ķīviņi un kautiņi, kas tad nonā, noved pie tā, ka Eiropa tik strauji izauga, ka mēs kļuvām par tādu kā uh, spēku, kas ietekmē visu pasauli. Fakts ir tāds, ka Eiropu raksturoja tas, ka mēs uh, investējām zināšanās arī uh, to baroja, protams, militāri panākumi, tātad bija šis, uh, šī tieksme pārvaldīt savus pretiniekus un uh, izdevās šīs zināšanas transformēt ekonomikā. Mēs zinām, ka Ķīna, kas attiecas uz iespēju tehniku un militārām lietām un visām citām lietām, viņi šos lietas izgudroja jau pirms Eiropas, bet viņi nespēja šos izgudrojumus pārnest uz ekonomiku. Kāpēc? Es domāju, ka tāpēc, ka šis sabiedrības modelis, kas tajā laikā valdīja Ķīnā, nebija tāds atvērts, un tā arī bija lielākā problēma. Ja mēs vēlamies būt veiksmīgi ilgtermiņā, tad svarīgi ir arī politiskā sistēma, kā tā tiek veidot, un jautājums tad ir, kur tad paliek parlamenti šajā te G20 fórumā, un šeit parlamentiem ir ļoti svarīga loma spēlējama, tieši tāpēc, ka tie pārstāv tautu, un viņiem vajadzētu būt šim tiltam uh, pārējām, kas ir jāīsteno sabiedriskā mērogā ilgtermiņā. Paturēsim prātā arī to, ka uh, laiks, pēdējie gadu simti, um, tos raksturoja galvenokārt um, oglekļa resursi. Un par to domājot, jādomā uh, nākotnē par to, vai uh, fosīlais kurināmais var būt nākotnes uh, resurs, vai varbūt tomēr vajadzētu padomāt likt uzsvaru uz citiem resursiem, proti šo zaļo ekonomiku virzīt uz priekšu, padomāt par to, vai tas ir iespējams fakts ir arī tas, ka šeit būs jādiskutē arī par cenu struktūru, kas ir energosektorā. Eh, cenas atspoguļo resursu nepietiekamību, un tas tā ir. Un mēs konstatējam arī to, ka dažādu fenomenu kontekstā šī resursu nepietiekamība uh, patiesībā nav faktiska nepietiekamība, uh, Um, cenas bieži vien ir tādas īslaicīgas, tad, uh, ja mēs domājam par uh, klimatu pārmaiņām, tad uh, netiek cenā atspoguļota tā ilgtermiņa perspektīva. Es domāju, ka tas ir saistīts arī ar to, ka mūsu tīrgi pārāk maz šos ārējās izmaksas iekļauj cenā, piemēram, izmaksas saistībā ar veselību. Uh, Mums vajadzētu kā sabiedrībai globāli padomāt par to, kā šīs ārējās izmaksas visai cilvēcai uh, iekļaut šeit, un tas ir tas lielais politiskais izaicinājums, kas ir mūsu priekšā. Ja mēs turpināsim kā līdz šim, tad ilgtermiņā droši vien nekas nemainīsies, un mēs nonāksim situācijā, kurā uh, šīs pārmaiņas notiks tā strauji, kā ar naža griezienu, un tas novedīs pie tādiem lieliem nemieriem, politiskiem konfliktiem, Uh, un uh, tāpēc, uh, domājot par zaļo ekonomiku tādā plašākā izpratnē, te, es domāju, runa par to, ka mēs, protams, vēlamies veicināt labklājību, bet tai pašā laikā jādomā, kā uh, ņemt vērā sociālos faktors un citus. Priekšsēdētājs rāda uz pulksteni, un man vēl būtu šis tas sakāms, bet labprāt došu vārdu manam kolēģim Eikhaut kungam. After all, I have to provide a couple of additional. Jā. Dosim vārdu Eikhaut kungam, lūdzu. Thank you, thank you for, for the... Paldies. Paldies, eh, ka Rihards Zēbers daļu no savu laiku atvēlēja man. Paldies. Es eh, tiešām esmu no zaļo grupas un raugoties uz nosaukumu priekšnosacījumu globālai izaugsmē, es nedomāju tikai par finansēm, bankām un uh, līdzīgām vietām. Jā, tas tiesa, ka mums ir jārunā arī par ekoloģiju, par to, kādi ir priekšnocīm, kur ir tā teritorija, kurā mēs radīsim uh, ekoloģiski izaugsmu. Un patiešām esmu vīlies, ka par to neviens īsti nerunāja. Jā, tagad jūs uh, pagaidījāt, kamēr es to pieminēšu, bet tas ir ļoti pieklājīgi. Uh, Bet, ja mēs runājam par to, vai mēs šos izaicinājumus uztveram nopietni, gan G20 ir Rio plus 20 samits un līdzīgi fórumi, kurā tiek runāts par ilgspējīgu attīstību, bet īstenībā, ja mēs runājam par ekonomiskās izaugsmas nākotni, mums ir jārunā arī par ekoloģiskajām saistībām mums ir jāsaprot, ka no tā nevar atteikties. Tikai daži skaitļi, piemēram, starptautiskā līmenī mēs te varam vienāties par visādiem tāliešiem mērķiem, slavenais divu grādu pēc Celsija mērķis un tā tālāk. Bet, pastoties uz to, kas notiek pasaulē, ko tad tas viss nozīmē? Mums ir jāatsakās uh, no izmešiem. Eh, ja mēs runājam par izmešu eh, samazinājumu, 20 gadu laikā tie tika samazināti par 1% un no 1990. līdz 2010. gadam arī izmeši tika samazināti ļoti nepārliecinoši, bet eh, tad, ja mēs gribam sasniegt divu mē grādu mērķi, mums ir jāparūpējas, lai izmeši katru gadu tiks samazināti par 3% un eh, no 30. gada, eh, sākot ar 30. gadu, tiem jau ir jābūt 6% katru gadu. Nu, mums ir jābūt vai nu godu prātīgiem un jāpasaka, ka divu grādu mērķis nav sasniedzams, bet mēs nevaram visu laiku saukt, ka tas ir jāsasniedz, labi saprotot, ka tas nav realistiski. Domāju, par to noteikti arī ir jārunā G20 fórumā. Ja mēs runājam par eh, tādu energo avotu izmeš, izmantošanu, kas rada maz izmešu, mums ir jāsaprot, kā tas attieksies, atsauksies uz ekoloģiju. Mums ir jāpatur prātā arī biodaudzveidības princips. Diemžēl arī šajā jomā savus mērķus galīgi nesam sasnieguši, Tādēļ runāt par globālo izaugsmu atcerēsimies arī bio daudzveidību. Varētu jau teikt, ka mēs varam vienoties par mērķiem un iespējams, ka mēs visi esam vienis prātis, bet kas notiek eh, paraugoties uz finansējumu? Cik daudz subsīdiju tiek piešķirts eh, fosilamajam fosilajam kurinājumam no 5. līdz 10. gadam Visas ESO eh, valstis maksāja 45 līdz 70 miljonu, miljārdus um, ASV dolāru, lai izmantotu fosilo kurināmo. Nu, pusi no šīs naudas aizgāja atbalstot uh, tieši naftas ieguvi. Ja mēs runājam par mūsu cēlajiem vides mērķiem, diemžēl tie netiks tik ātri sasniegt, jo joprojām tiek subsidēts fosilais kurināmais. Un tad 2020. gadā mēs atkal atkal pateiksim, ka esam pieļāvuši kļūdas, bet eh, ko tad darīt, lai šīs subsīdijas samazinātu, mums īsti nav atbildes uz šo jautājumu. Runājot par aplikšanu ar nodokļiem, Eiropas Savienībā, diemžēl, eh, galvenokārt eh, ar nodokļiem tiek aplikti tieši mm, darbinieki, darba spēks, nevis galvenie. Uh, naudas tērētāji, un mēs eh, nemēģinām mainīt savas politiskās nostādnes. Kā tas ir saistīts ar Eiropas Savienības krīzi? Nu, palūkojoties uz to, kas notiek Spānijā un Itālijā. Sp Spānija 3,5 miljardus eiro 2007. gadā maksāja 3,5 miljardus par naftas importiem, un pēc tam tas sasniedz jau 7,3 miljardus. Tātad vairāk gadu laikā šī summa praktiski dubultojās. Nu, tā ir viena no valstīm, kas uh, sastops ar milzīgiem parādiem, un tas pats attiecas uz Itāliju. Tur skaitlis sasniedz pat 31 miljārdu no 19 miljardiem. Uh, Un 2009. gadā mums īstenībā bija iespējas investēt eh, resursus taupījošā ekonomikā un zaļā ekonomikā. Ja mēs investētu vairāk līdzekļu energoefektivitātei tikai Eiropā, tas varētu radīt divus miljonus jaunu darba vietu. Un ja SDO kaut ko darītu lietas labā, tad mēs varētu runāt pat vispār par 60 miljoniem darba vietu globāli. Uh, Mums ir jāpadomā par tādu ekonomiku, kas taupīgi un efektīvi izmanto resursus un dabas bagātības. Mums ir jāņem vērā tās saistības, kas ir jāievēro arī attiecībā pret vidi, kurā dzīvojam, jo pēc desmit gadiem jau krīze būs daudz, daudz nopietnāka. Paldies! Thank you! Paldies! Es atvainojos. Uh, ka jūs mēģināju pārtraukt un atvainojos, ka nosaucu nepareizi jūs politisko piedarību. Jūs esat no zaļo grupas, bet diemžēl tieši mm, sēdz dokumentos bija norādīta nepareizi politiskā piedarība. Pirms dot vārdu mūsu viesiem gribēju pavaicāt, vai kāds no deputātiem vēl grib izteikties, vai kāds grib uzdot jautājumus, kaut ko izteikt, varbūt jūs gribat kaut ko kritisku pateikt esmu gatavs jums uz pāris minūtēm dot vārdu. Protams, ja kāds vēlas izteikties. Anyone willing to come to the floor? Please. Vai kāds grib runāt? Lūdzu, jums ir izcila iespēja to darīt. Jūs tagad varat pateikt kaut ko par G20 un uh, globālo pārvaldību. Īstenībā nākotnē jums diez vai būs šādas izcils izdevības. That's it. Let's move to the, our uh, speakers. Uh, Došu vārdu mūsu viesiem tādā pašā secībā, kā viņi uzstājās pirms tam. Lai viņi varētu reaģēt uz parlamenta deputāta izteikumiem. Lorenco, jūs pirmais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām paldies par izskanējušiem komentāriem. Es gribēju teikt, ka varētu piekrist ļoti daudzām atziņām, bet, ja es varētu veikt tādu kopsavilkumu, ļoti daudz ir runāts par īstermiņu un ilgtermiņu. Vairums no jums runāja tieši par ilgtermiņu jautājumiem pat, eh, ja varbūt vajadzētu runāt mm, pirmām kārtām par tādiem jautājumiem, kas jāatrisina visātrāk. Bieži vien tiek teikts, ka politiķi runā tikai un domā īstermiņā, bet šķiet, ka parlamentā tas eh, nav īsti atbilstoši. Atbildot uz Kaspārī kunga jautājumu, vai mēs patiešām saprotam, kas notiek apkārt? Gribēju teikt, ka pašreizējā realitāte ir balstīta uz īstermiņu pieeju. Kas notiek tirgos? Risinājumi ir jāatrod nekavējoties, un ASV var uh, ieviest, uh, piemēram, procentu likmes 1% apmērā, un Grieķija nevar tādas likmes ieviest. Politiķiem ir jāsaprot, ka tāda ir valdošā situācija. Tas pats attiec uz cilvēkiem. Sevišķi grūtos laikos, krīzes laikos cilvēki cīnās ar ikdienas grūtībām un viņi grib vienu, vienā brīdī viņi grib redzēt kaut kāds risinājums. Viņi grib, lai politiķi viņiem piedāvā šos risinājumus, kas pārīkungs. Es gribētu redzēt, kā šis dārznieks uh, sastādītu puķes dārzā un citas augus. Tas jau viss izklausās ļoti jauki, bet uh, vienkāršais cilvēks, eh, šis mazais cilvēks, kas strādā ikdienā, viņš grib risinājumu jau šodien, nevis kaut kādas skaistas vārdus. Ja tiek slēgti tirgi, diemžēl, pagātnē mēs jau vairākas reizes esam pieredzējuši, uh, ka krīzes gadījumā pirmām kārtām katrs eh, cenšas aizsargāt pašmāju tirgu, bet īstenībā tas īsti neatbilst ilgtermiņa izaugsmas mērķiem, un tas nerada arī pārāk labvēlīgi eh, ekonomikas vidi. Jūs, eh, protams, runājat arī par to, cik zaļa var būt mūsu ekonomika, bet krīzes laikos eh, lēmumi ir jāpieņem nekavējoties un eh, ir tendence kļūt tādiem tūredzīgiem. Un galvenokārt ir jārisina tās problēmas, kas ir visakūtākās. Mums ir jābūt pietiekami konsekventiem un ir jāprūpējas, lai starp ilgtermiņu un īstermiņu mērķiem vadītu pietiekami labs līdzsvars. Ja jūs to nepanāksiet, tad, diemžēl, pastāv risks, ka vienā brīdī jūs grožus izlaidīsiet no rokām un nevis politiķi šos grožus turēs savās rokās. Nē, tad tie būs finansisti, tās būs bankas un tirgi. Ja ieguldītāji, investori zaudēs uzticību, tad bieži vien politiķiem ir tendence strept karstu un viņi ievieš tādas nostādnes, tādas vadlīnijas, kas situāciju vēl vairāk pasliktina, nevis uzlabo. Jāpadomā par tādiem lēmumiem, kas nāks par labu gan cilvēkiem, gan tirgiem. Eiropā tas ir jāsaprot. Protams, pieņemt politiskos lēmumus šajā brīdī ir ārkārtīgi sarežģīti, bet Eiropas Savienība pagaidām ir tāda kā laboratorija, kur ir jāpierāda, vai mēs esam gatavi atrisināt šīs problēmas vai nē, neradot pārāk lielu kaitējumu. Tādēļ Eiropas politiķiem ir ārkārtīgi liela atbildība atrast pareizo ceļu, atrast pareizos risinājumus lai varētu saglabāt attiecīgo kohēzijas līmeni. Un, protams, eh, ir pienācis īstais brīdis uzdot vissasāpējušākos jautājumus mūsu politisko lēmumu pieņemiem. Un tagad Pēters Bergs, 5 minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ja visiem um, tiem, kas piedalās debatēs, um, ir līdzīgas nostādnes, nu tad, protams, debatas vienā brīdī kļūst ļoti garlaicīgas. Ja mēs runājam par ilgtermiņu un īstermiņu pasākumiem, īstenībā šis ir ugunsgrēks, un mums beidzot ir jāsāk to dzēst. Un tas ir jādara gan G20, gan citos formos un organizācijās. Un Meksikas eh, vēstniece pareizi teica, ka ir jādomā arī par citiem mērķiem, arī par zaļas izaugsmas veicināšanu. Uh, Protams, Eiropas Savienība atbalsta šo mērķi, eh, kas tika izvirzīts Meksikas prezidentūras laikā, un tas ļoti lielā mērā sasaucas arī ar to, ko mēs gribam panākt Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība īstenībā, eh, diemžēl, G20 eh, nevarēja rast pietiekami lielu atbalstu. Mēs esam tādi kā pionieri šajā jomā, bet ne viss ar mums ir viens prāts Loskobos rīcības plāns, finanšu regulējums, un tas viss, eh, tie nav svešādi Eiropā, bet citās valstīs cilvēki pret to ir diezgan atturīgi. Priekšsēdētāja kungs, es gribēju atgriezties pie tā, kas izskanēja pirmā paneļa debatēs. Man pat tiešām ir eh, žēl, ka daudz no viesiem jau ir devušies projām. Un varbūt viņi tagad nevarēs man oponēt, bet varbūt kāds cits to varēs darīt. Ramosas kundze teica, ka G20 valsts pārstāv pašas sevi. Nē, tas nav tiesa. Uh, Tad, kad es dodos uz G20, es pārstāvu Eiropas Savienību, nevis Eiropas komisiju. Pirms tam notiek koordinācijas sanāksmes, kur mēs vienojamies par priekšnosacījumiem, par saviem mērķiem, par tās augtajām sarkanām līnijām, no kurām nevar atkāpties un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Jāpadomā arī par šo reģionālo pārstāvniecību, ne tikai Eiropas Savienības kontekstā, arī Lateņamerikas valstis eh, pārstāv pašu sevi un Āzijas valstis tāpat. Kam vēl es gribētu oponēt? Grosa kungs teica, ka Eh, Eiropas stabilitātes mehānisms ir tāda kā fiskālā autoritāte, bet ko tad, lai dara Eiropas komisija, arī mums ir sava loma jāspēlē, un ja visas pilnvērs tiek piešķirts tieši ESM, tas ir visai aplami un atžgārni. Kolēģis no ārlietu dienesta teica, vai Eh, G20 vajadzētu evaluēt un, piemēram, risināt arī citus jautājumus, eh, piemēram, eh, skatīties to, kas notiek Sīrijā. Es esmu pret to, jo G20 runā par ekonomiku, par finansēm. Viņi paši teica, ka viņi ir tāds kā līderis globālās ekonomikas politikas jomā un Loskovos notika ministru konference un eh, domāju, ka to nevarētu uzskatīt par tādu ārkārtīgi veiksmīgu pasākumu. Nebija nekāda preses paziņojuma, pēc tam tur piedalījās visai maz pārstāvju skaits, līdz ar to es jums oponēšu. Paldies! Yeah, es eh, piekrītu, ka visam sacītē par globālo pārvaldību. Bet, dārgie kolēģi, viesi, ir pienācis laiks šo pasākumu slēgt. Iespējams, ka tas nebija tikai izraujošs, bet katrā ziņā vairākos aspektos tas mums atvērāts. Mūsu mērķis bija ļoti pieticīgs un iesaistīt pamatīgāk parlamentu šajos globālās pārvaldības jautājumos un parādīt to, kā mēs risinām tos mūsuprāt, ņemot vērā eh, tās ekonomikas svaru, Eiropas Savienībai būtu jābūt vienam no galvenajiem spēlētājiem uz globālā skatuves. Un arī vienai no visieinteresētākajām pusēm globālajā pārvaldībā. Tāpēc mūsu parlaments kurš ir vienīgais tieši ievēlētais, vienīgā tiešā ievēlētā struktūra Eiropas Savienībā ir ar ļoti nozīmīgu lomu pārstāv. Un tas ir jāņem vērā Eiropas Savienības izpildu struktūrām. Un es domāju, ka arī mēs esam parādījuši, ka parlaments ir ar ļoti nozīmīgu nozīmīgi uzkrātu pieredzi sagatavojot eh, ziņojumus eh, un politikas un arī apspriežot eh, parlamenta fórumos G20 jautājums attiecīgi. Es domāju, ka šodien izskanējušās nostājas izskanēs līdz Meksikai, kur notiks samits, Un tāpēc vārds eh, atbildība ir ļoti nozīmīga. Un mums ir jāsāk taiskaitā sākot ar mūsu pašu izpildu struktūrām, uzklausīt eh, savus parlamentus un mūsu gadījumā pēc samita gan padomi, gan komisiju. Ka tiem būtu pienākums parlamentā atskaitīties par Eiropas Savienības dalību samitā un šīs dalības rezultātiem. Un noslēgumā es gribētu novēlēt Meksikas prezidentūrai ļoti veiksmīgu G20 samitu, kas notiks pēc divām nedēļām, un es gribu pateikties mūsu viesiem un visiem deputātiem, kuri piedalījās šajā pasākumā. Paldies uz redzēšanos un veiksmi darbā!